Good morning, everybody. I think we are just about ready to... Labrīt visiem. Es domāju, ka mēs varētu sākt. Es eh, ļoti priecājos, ka varu sākt uh, un mūsu kopīgo sanāksmi. Uh, myself. Iepazīšanās ar pati ar sevi. Es esmu Bežina Maisner, es esmu mm, no Eiropas parlamenta un es arī darbojos sociālo un nodarbinātības lietu komitejā, tāpat arī dzimumu līdztiesības komitejā, un iespējams, ka tāpēc man izvēlēja, lai es varētu kopīgi vadīt šo pirmo paneļu diskusiju. Un tagad mūsu tāda tēma šodien būs uh, sociālie un vienlīdzības uh, aspekti nodarbinātības un demografiskajās tendencēs. Gribu aicināt jūs ieņemt vietas. Šī sesija tiek tulkota 21 valodā sinhroni. Maltiešu kabīna laikam šodien nestrādā, bet tas acīmredzot nav pieprasīts, bet jūs tā tad varat uh, uzgriezt attiecīgo kanālu un klausīties tulkojumu jūsu valodā. Uh, gribu sveikt mūsu referentu Viečislava Augustīnu. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu un uzvārdu, saka priekšsādātāji. Viņš sniegs uh, tādu īsu ievadu, 5 minūšu garumā, bet pirms tam es pastāstīšu, kāda ir mūsu darba noteikumi. Uh, jums, jums darba mapītēs ir uh, veidlapa, ar kuru jūs varat pieprasīt iespēju izteikties. Tātad, ja jūs tagad jau zinat, ka jūs gribētu izteikties pēc uh, referenta, tad lūdzu aizpildiet šo formu, nododiet mums, un sekretariāts sastādīs runātāju sarakstu. Un pēc tam mēs tātad skaidri redzēsim, kurš grib runāt pēc šī ievada. Tātad tas bija īsts ievads par mūsu darba procedūru, un tagad es aicinu Vjačeslavu Augustīnu kungu sniegt savu īsu pārskatu lūdzu. Pani przewodnicząca, pani marszałek, panie marszałku. Priekšsēdētāji, Es gribētu šīs dienas uh, diskusijās tātad pievērsties uh, sociālajiem aspektiem un demogrāfiskai sistēmai ilgspējīgas attīstības kontekstā un runāt arī par nodarbinātības uh, elementiem. Tagad īsas ievada piezīmes. Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, kāda ir starp paauģu solidaritātes definīcija Šeit mēs nedomājam tikai rīcību tādā vienā virzienā. Tie nav tikai jaunieši, kuriem ir jābūt solidāriem un jāpauž šī solidaritāte pret vecākiem cilvēkiem, bet vecākiem cilvēkiem ir jāpauž arī solidaritāte attiecībā pret jauniem. Tā paudze, kurām, kurai šobrīd ir 30, 40 gadi, tos tiesa uzskata par tādu kā X paudzi, un tā ir tāda sarežģīta situācija nodarbinātības eh, politikas ietvaros mums ir ārkārtīgi jāpievērš uzmanību šai paudzei, jo eh, šai paudzei ir sevi jāizpauž, jāpelna nauda, bet jāparedz arī līdzekļi savu vecāku, savu vecvecāku un arī gal galā pašiem eh, savai pensijai. Tā ir paudze, kurai arī nav daudz bērnu. Un ir skaidrs, ka nebūs pietiekami daudz cilvēku, kas strādās un nodrošinās pensijas līdzekļus visiem, kam tas nepieciešams. Mēs zinām, ka sabiedrības novecošana nav kaut kāds kauns Eiropai, gluži pretēji. Tas uh, ir pat zināms lepnuma avots Eiropai. Tas ir pierādījums, uh, kas parāda, ka mūsu sociālā politika ir veiksmīga. Lai uzlabotu demogrāfisko situāciju šajā kontekstā, nepieciešama rīcība, kas vērsta uz to, lai palielinātu bērnu skaitu uh, katram pārim. Tātad ir nepieciešams nodrošināt šo demogrāfisko atjaunošanos. Tas ir vienīgais saprātīgais ceļš, kādu mums arī jāiet. Mēs zinām, ka zināmām valstīm ir bijusi diezgan laba izaugsme. Vakar tika diezgan daudz pieminēta Lielbritānija, un tur jāsaka iedzīvotāju skaits ir pēdējos gados pieaudzis diezgan ievērojami. Tātad kā lai saskaņo visas šīs cerības gaidas, kādas ir Lielbritānijai, Francijai, Zviedrijai un citām, kā lai vislabāk izmanto uh, veiktos pētījumus. Šie pētījumi rāda, ka cilvēki, kas uh, nolēma, ka viņiem būs bērni, viņi uh, bieži vien dzīvo valstī, kurā tiek pievērsta uzmanība līdztiesības jautājumiem starp dzīvumiem gan darba vidē, gan citur, kur tēvs un māte ir vienlīdz atbildīgi par bērniem un kur ir iespējams uh, saskaņot profesionālo un ģimenes dzīvi. Tas parasti notiek uh, tādās valstīs, kur valdība arī ir gatava atbalstīt ģimenes un eh, cilvēks, kas rūpējas par bērniem. Protams, eh, tāda politika, kas rūpējas par bērniem, ir izmaksu ziņā dārga. Un te rodas jautājums, vai Eiropas politikai nevajadzētu vēl vairāk ņemt vērā rīcību, kas nepieciešama vietējā, reģionālā līmenī. Bieži vien tas uh, nenotiek, tāpēc, ka vienkārši trūkst līdzekļu. Pirmā paneļa diskusijas mums ir jau parādījušas, ka, lai vislabāk uh, reaģētu uz šiem demografiskiem izaicinājumiem, ir jādomā par nodarbinātību, par darba laiku, bet tam visam nebūs nekādas jēgas, ja mums nebūs atbilstoša nodarbinātības politika šiem cilvēkiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka, aizmirst, ka šī politika nedrīkst ap, ap, aprobežoties tikai ar darba tirgu. Šai politikai jābūt horizontāli vērstai nepieciešama globāla rakstura politika, jāparedz arī reģionāla attīstība, lai nodrošinātu sociālo aizsargātību, veselības aizsargātību un tā tālāk. Darba tirgus šodien ārkārtīgi atšķirs no tā, kāds tas bija pirms 10-15 gadiem. Darba tirgus ļoti dinamiski visu laiku mainās. Pat eh, ļoti jaunās eh, sabiedrībās var redzēt, ka arvien mazāk jaunu cilvēku var iekļūt darba tirgu un arvien vairāk vecāku cilvēku grib turpināt strādāt. Arī profesijas mainās. Darba raksturs īpatnības mainās. Ir jaunas tehnoloģijas, cita izglītība. Tie ir milzīgi izaicinājumi gados vecākiem cilvēkiem. Mums varbūt tas šķiet acīm redzami, ka. Jā. Nav adekvātas programmas. Ja nebūs adekvātas programmas tās augtie trešajai paaudzē, tad mēs nevarēsim uzturēt, nodrošināt darbu šiem cilvēkiem. Elastdrošības metode ir jau sev pierādījusi nodarbinātības ziņā attiecībā uz jauniem cilvēkiem, arī gados vecākiem. Tā ir laba darba metode. Īpaši domājot par sievietēm, kas tuvojas pensijas vecumam. Un īpaši, ja tās rūpēs, piemēram, par vecākiem cilvēkiem, vecākiem, jo kaut kā sanāk, ka sievietes to dar biežāk. Šobrīd mēs saskaramies ar krīzi. Krīzei ir eh, daudz smagu sēku attiecībā uz nodarbinātību, palielinās bezdarbs, ir ja īpaši gados vecāku eh, cilvēku un sieviešu vidū. Diemžēl mēs attālinamies no sev nospraustajiem mērķiem stratēģijā 2020. gadam. Šī iemesla pēc mums uzmanība tiešām jāgvērš uz gados vecākiem cilvēkiem un tāpat arī sievietēm. Šīs cilvēku kategorijas nedrīkst būt atkarīgas tikai no sociālās palīdzības. Mēs nevaram ekonomēt, ietaupīt tā vietā, lai veicinātu nodarbinātību. Bet ir jāpārvar vēl viena barjera. Jautājums par darba stundām Polijā. Mēs uh, nesen veicām uh, tādu kā pētījumu par to, uh, kādu labumu uh, no nodarbinātības gūst uh, vecie cilvēki un ko uzņēmumi iegūst no viņiem. Dažkārt ir grūti pārliecināt uzņēmumu vadītājus, ka viņiem vajadzētu pieņemt uh, darbā vecākus cilvēkus. Polijā un Itālijā ir bijuši, uh, bijuši arī vairāk mēģinājumi aktivizēt uh, uh, bezdarbniekus. Un atkal ne tikai jaunu cilvēku vidū, bet tāpat arī iesaistot šajā darbībā vecākus cilvēkus un sievietes. Mums ir izdevies iegūt labu pieredzi attiecībā uz šo cilvēku nodarbinātības veicināšanu. Uh, Mēs veicinām tādus kā profesionālās integrācijas centrus, kooperatīvas, tātad dažādas sadarbības formas, un varbūt būtu nepieciešams, lai Eiropas līmenī tiktu vairāk uzmanība pievērsta tieši arī šim sociālajam sektoram. A, Buloņā gados vecāki cilvēki, kas meklē darbu, a, viņiem ir pieejams pieejama programma cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. Un šī programma arī jau ir guvusi zināms panākums. Tā tika uzsākta, tā labi funkcionēja, bet, diemžēl, pašreizējā krīze, diemžēl mazina tos uh, ieguvumus, sasniegumus, ko šī programma ir nesusi. Eiropas uh, Savienībai ir divi galvenie instrumenti, lai sniegtu palīdzību uh, šī reģiona valstīm. Eh, valstīm vai reģioniem. Pirmām kārtām ir finanšu instrumenti. Tātad ir e-, Eiropas sociālais fonds. Mēs jau te dzirdējām atsaucas uz dažādiem projektiem. Eh, kas paredzēta, lai ierobežot izdevumus eh, dažādām sociālās politikas jomām. Es domāju, ka tas pats skar arī Eiropas sociālo fondu. Esmu pārliecināts, ka mēs nevarēsim pieņemt šos līdzekļu ierobežojumus. Dāmas un kungi, ja mēs šobrīd neveiksim nepieciešamos pasākumus, lai risinātu demografiskos mērķus, mēs šīs nolaidības um, ceru maksāsim nākotnē. Šis uzdevums ir ārkārtīgi liels, un par to ir jādomā šodien. Tas, protams, nenozīmē, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu meklēt, kā padarīt, savus, kā padarīt investīcijas efektīvākas un iedarbīgākas. Otra metode, ko es gribēju minēt, ir atvērtās koordinācijas metode. Zināms personas saka, ka tā ir tikai Eiropas statistikas metode. Tas tā jokojot. Es domāju, ka ir jāstiprina šī metoda jo ir daudz cilvēku, kas vēlas realizēt konkrētus mērķus sociālās politikas ietvaros. Vecāku cilvēku vajadzības ir sabiedrībā ir atšķirīgas, jo arī šajā vecuma grupā ir ļoti daudz dažādu cilvēku, tātad vecumā no 50 līdz, teiksim, 90 gadiem arī viņu vajadzības atšķirās. Te mēs varam runāt arī, zināmā mērā, par tādu kā dubultu novecošanu, ņemot vērā šo iespējamo mūža ilgumu. Radīt tādu pilnīgu palīdzības sistēmu gados veciem cilvēkiem tas ir grūti un arī dārgi. Ir svarīgi atbalstīt ģimenes, bet šāds skatījums un šāds ceļš nav pietiekams ir nepieciešams sniegt dalību valstīm, lai tās varētu reformēt uh, savas sociālās nodrošinātības sistēmas tālākā nākotnē, jo arvien vairāk pieaugs uh, nepieciešamība pēc valsts uh, palīdzības, tīpaši gados vecākiem cilvēkiem. Mēs jau to esam teikuši, bet vēlreiz ir jāuzsver tas, ka nedrīkst aprobežoties tikai ar tādiem juridiski nesaistošiem projektiem ir nepieciešamas patiesas politiskas struktūras. ir nepieciešams radīt, palīdzēt radīt patiesu uh, pakalpojumu tirgu, un tas varētu izvērsties kā tāds reāls ekonomikas sektors. Uh, šodien ekonomisko pakalpojumu tirgu daudzās valstīs, kā piemēram Polijā. Tieši šajā sektorā bieži vien jauni uzņēmumi tiek uh, dibināti. Un ilgtermiņa aprūpes uh, ziņā mums tik tiešām ir jāatcer uz šo tirgu, jo tieši šis jaunais tirgus varētu radīt ļoti daudzas jaunas darba vietas, un ne tikai Polijā, bet daudzās citās Eiropas dalību valstīs. Tās būtu darba vietas, kas ir ārkārtīgi nepieciešamas un kuras varētu nodarbināt sievietes, kuras, piemēram, tuvojas pensijas vecumam. Neaizmirsīsim, ka laba šāda tipa sistēma mazinātu arī izdevumus, kas nepieciešami valsts veselības sistēmai. Valstīm ir lielas iespējas, liels potenciāls, tāpēc mums tādā saprātīgā, viedā veidā vajadzētu izmantot šo enerģiju, kas ir šīs dienas paudzēs. Šis fenomens, šī parādība varētu nodrošināt izaugsmi turpmākajos gados. Polijā, piemēram, mēs gribam arī lielu uzsvaru likt uz uh, izglītību. Nepieciešams sadarboties ar uh, trešās paudzes uh, universitātēm. Tās ir nevalstiskās organizācijas, kuras uh, radās sākumā Francijā un kuras ir bijušas ārkārtīgi veiksmīgas arī Polijā. Šodien ir apmēram 300 šādu iestāžu sadarbībā ar universitātēm. Tās arī līdzdarbojas, lai uzlabotu gados vecāku cilvēku intelektuālo potenciālu, un tās iesaistās arī kultūras, turismu dažādās aktivitātēs un rada starp paauģu saiknes un cīnas pret tādu vientulību mūsu sabiedrībā. Tas varbūt ir tāds rādītājs un paraugs, kas varētu dot virzību mūsu politikai attiecībā uz to, kā labāk integrēt gados vecākus cilvēkus, jo mēs redzam visās Eiropas Savienības valstīs, ka gados vecāku cilvēku līdzdalība lēmumu pieņemšana attiecībā uz viņiem pašiem ir ļoti zema. Tā tad nepieciešams izanalizēt dažādu Eiropas valstu pieredzi, lai ļautu gados vecākiem cilvēkiem piedalīties šādu lēmumu pieņemšanas procesā un lai attiecīgi viņi no tā arī gūtu labumu. Es gribētu tāpat arī aicināt izvērst eh, tālākas diskusijas par šiem aspektiem, par citiem aspektiem. Paldies! Jā, Mr. Augustīna, džinkuji. Paldies, Augustīna kungs. T mums ļoti palīdzēs tas, ko jūs teicāt turpmākajās diskusijās. Tagad mums tām ir stunda un 15 minūtes. Daži jau ir lūguši vārdu, bet es gribētu paziņot, ka mums ir pārāk daudz eh, pieteikušies runāt, tad mums ir noteikta sistēma, pēc kuras mēs dodam vārdu deputātiem no dalībvalstīm un no Eiropas parlamenta. Un, ja jūs uzdodat jautājumus, lūdzu, uh, uzdodiet tos uh, tikai tādā formā, tātad jautājums par to, par ko ir runājis iepriekšējais runātājs. Hermans de Kro no Beļģijas pārstāvja palātas būs pirmais, kas uzstāsies. Okay, yes. Merci. Paldies, priekšsādātāji. Prieks redzēt jūs Briselē. Politikas dzīvē, un jāsaka, četrus gadus jau es darbojos parlamentā. Es esmu bijis arī Nacionālās izglītības ministrs un esmu bijis arī pensiju ministrs. Un jāsaka, ka ir daudz jautājumu attiecībā uz Augustīnu kunga ļoti labo runu. Pirmām kārtām ir nepieciešams sievietes un jaunas cilvēkus iesaistīt darba dzīvē un tāpat arī iesaistīt gados vecāks cilvēks, kas ir ekonomiski aktīvi iesaistīt darbā. sievietes, kas strādā, principā veic divus darbus. Viņas ir mātes, viņas ir sievas, viņas ir uh, vecmāmiņas, un tāpat laikā viņas arī veic kādu profesionālu darbu. Un tādā ziņā bērnu dārza iespējas, bērnu pīstīšanas iespējas ir ārkārtīgi svarīgas, attiecīgi ļaujot sievietēm iekļauties darbā. Attiecībā uz jauniem cilvēkiem jautājums ir sarežģīts. Ir daudz uh, jaunu cilvēku, Un darbojoties nacionālās izglītības ziņā, es saprotu, ka šo cilvēku izglītība, pat ja viņi, teiksim, viņi ir ieradušies no citām valstīm, viņi ir pieņēmuši Beļģijas nacionalitāti, tātad viņi ir mūsu palsoņi, bet tomēr šis jautājums saistībā ar viņiem ir sarežģīts. Skolas nebūtu nav pilnībā gatavas izglītot, apmācīt šāda veida cilvēkus, iebraucējus, un šāda situācija ir daudzās Eiropas valstīs. Un bieži vien arī tā ir pirmā vai otrā Uh, imigrantu paudzi, kura nav spējusi profesionālā ziņā pielāgoties un atrast savu vietu arī izglītības sistēmā. Attiecībā uz gadiem veciem, gados veciem cilvēkiem ir tāda ļoti būtiska problēma. Varbūt nav jāprasa, lai visi cilvēki strādātu. Mēs uh, arī Beļģijā vēlamies, lai cilvēki censtos strādāt ilgāk, jo tas izmaksā mazāk sociālās drošības sistēmai. Uh, Ir jāsaprot, ka 75% mūsu izdevumu, sociālās drošības izdevumu, uh, tiek nodrošināti tieši pensijām, bet tātad, lai būtu pensijas, ir nepieciešams darbs, bet darbs ir zināmā mērā nepietiekams, jo tie cilvēki, kas strādā ilgāk, viņi arī sabiedrībā izmaksā dārgāk, un bieži vien konkurences un krīzes apstākļos ir tāda tendence, ka atbrīvojas no gados vecākiem strādājošiem, lai atrastu jaunākus. Varbūt, ka Eiropā vajadzētu pārdomāt. Priekšsēdētāji pārtrauc un saka, es aizmirsu pieminēt kaut ko ļoti svarīgi. Jums ir trīs minūtes jūsu jautājumam vai komentāram. Jūsu stāstījums ir ļoti, ļoti noderīgs, bet jums vajadzētu nonākt gal galā pie jautājuma, jo ir vēl citi cilvēki, kas grib izteikties tad jums vajadzētu rādīt pulksteni. Tur ir viss nulītis, es skatos pulkstenī un ar pārsteigumu skatos, un pulkstenis neiet uz priekšu. Tā tad mani jautājumi ir stipri vienkārši. Ko mēs darām saistībā ar izglītību attiecībā uz jauniem cilvēkiem, kas iebrauc no citām valstīm? Ko mēs darām, lai mainītu šo samaksas līkni visiem cilvēkiem, lai viņi, tā teikt, izmaksātu mazāk sabiedrībai, kad viņi 60, 65 gadus veci, un lai viņi būtu mazāk, tā teikt, izmaksu ziņā dārgi sabiedrībai, kad viņiem, teiksim, 30 gadi. Un tāpat arī par sievietēm. Tām ir eh, ģimenes darbi un uh, profesionālai darbi. Tātad kā tad ar uh, viņām? Un vēl beigās pēdējais jautājums. Runāšu savā dzimtajā valodā. Uh, viena ceturdaļa balss tiesīgo iedzīvotāju ir vecumā pārpa 60 gadiem demokrātiskā valstī. Šiem cipariem ir uh, liels svars. Kā es teicu, viena ceturdaļa vēlētāji ir vecāki par 60 gadiem. Vairāk uzmanības automātiski tādā gadījumā tiek pievērsts vecākai paudzei. Protams, ir iespējas nedrīkst aizmirst par vecākiem cilvēkiem. Viņi ir jāiesaist kā partneri. Un tas jādara ne tikai Eiropas valstīs. Eiropā mums ir laba sistēma. Cilvēki, kas ir 65 gadus veci, kas grib uh, saglabāt tādu aktīvu lomu, viņus varbūt varētu iesaistīt tieši izglītībā un arī saistībā ar trešajām valstīm. Paldies, tas ir viss no manas puses. Paldies, saka priekšsādātāja. Man nu pat ir pateikts, ka diemžēl šis pulkstenis netiek aktivitāts, jo netik daudz cilvēku izsakās. Tāpēc, jā, viss ir kārtībā, nav problēma uh, ar jūsu uh, uh uzrunu. Uh, mums vajadzēs dos, dot arī Augustīnu kungam iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Na pewno nie mamy jednej ogólnoeuropejskiej e, odpowiedzi na pytanie, Nav tādas vienas atbildes, kas darētu visai Eiropai, proti, kā, kā grozīt izglītības sistēmas, lai apmācītu imigrantus un vecākus cilvēkus. Protams, ka tam jābūt vienam no elementiem atvērtās metodes pieejām. Uh, un esmu pārliecināts, ka pieredze mums ir ar ko apmainīties. Um, darba tirgū ir vajadzīgi stimuli, lai piesaistītu vecākus cilvēkus un izmaksas, kas saistās ar darba vietas sagatavošanu vai cilvēka apmācīšanu, piemēram, jaunās tehnoloģijās vai piedāvājot papildus kvalifikāciju, tās ir lielākas nekā apmācot jaunu cilvēku. Bet jāsaka, ka ka vecāki cilvēki ir lojālāki pret saviem darba devējiem. Un tāpat arī ir gatavi lielākai mobilitātei. Un ir gatavi vairāk ieguldīt, eh, vairāk darba ieguldīt, būt, ir uzticīgāki saviem darba devējiem. Uh, un šis ieguldījums noteikti atmaksājas. Programma 50 plus jau ir apliecinājusi, bija apliecinājusi, ka tā darbojas, bet tagad krīzes apstākļos arī vecāki cilvēki zaudē bieži darbu. Un tas nozīmē, ka ir jāizglīto arī darba devēji lai viņi tā vienkārši neatteiktos no saviem darbiniekiem. Thank you very much for the, uh... Zilā karte, un tagad būs zilā karte. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi un uzdodiet jautājumu. Iz uh, Seimu Polskiego. Uh, Esmu uh, Somijas parlamenta loceklis atvainojos polijas. Um, cilvēki, ja tie zaudējuši darbu pēc 50 gadu vecuma un mēģina atgūt darbu, tad parasti tas neizdodas. Nav tā, ka Polijā mēs dzīvojam apstākļos, kurā darba vietu netrūkst. Um, arī darba izmaksas ir salīdzinoši mazākas, un tas ir iemesls, kāpēc darba devēja var dot priekšroku vecākiem cilvēkiem, bet atšķirības lojalitātē pret darba devējiem es gan tā neesmu pamanījis īpaši. Paldies, Augustīnkungs, vai jūs atbildēsiet? Godātais kolēģi, te nav pretrunas ar to, ko es sacīju, jo es teicu, ka pēc uh, labiem panākumiem programmai 50 plus mēs redzam, ka daudzi cilvēki tomēr tagad krīzē zaudē darbu. Un tāpat uh, es runāju par stimuliem, kas ļautu atrast darbu, darba tirgū samazināt uh, izmaksas, kas ir darba devējiem. Paldies! Un nākamais runātājs ir Bēreses kundze, Eiropas parlamenta deputāte, kas vada nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteju. Paldies, priekšsēdētājs Kanze. Paldies Polijas prezidentūrai par šo iespēju diskutēt starp tātad Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tātad šī diskusija virzās abos virzienos. Diskusijas ir par jautājumiem, kas, ja tā drīkst izteikties, diemžēl ir tik ārkārtīgi svarīgi. Referent kungs, man ļoti patika tas, kā jūs piegājāt šim izglītības jautājumam un sabiedrības novecošanai. Jūs runājāt par atzīšanu, par lomu, Eh, kas tam visam būtu jāpiešķir. Jūs uzklausot Uh, arī man liekas tie vārdi, ko jūs teicāt par šo uh, starppaudžu solidaritāti un kontraktu jāsaka starp paudzēm, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu Eiropā dzīvot. Šajā kontekstā es gribēju nedaudz sasaistīt mūsu šīs rīt diskusijas ar uh, realitāti par tām sarunām, kādas notiek uh, Eiropas kopienā un kas arī turpināsies turpmākajos, turpmākajos mēnešos. Un konkrētāk runājot par uh, nākošo finanšu ietvaru. Jo bieži vien mums ir uh, politika, mums ir lielas debatas, skaisti vārdi un teicieni, ka jādara tas, jādara šitas, un viss ir skaisti un uh, brīnišķīgi. Bet pēc tam, tad, kad nonākam pie reālās dzīves, tad viss kļūst daudz sarežģītāk. Tātad varbūt šis ir gadījums iespēja a, uh, mums uzreiz ķerties pie šīs realitātes, jo jūs, kā Nacionālajie parlamenti un mēs, kā Eiropas parlaments, mums ir jādiskutē reāli par šiem jautājumiem. Godīgi runājot, šīs uh, diskusijas par uh, finanšu ietveru vienmēr uh, nonāk padomē ļoti vēlu, vienmēr ir visādi, visādas prasības, tiek pārtrauktas sēdes, kamēr tiek pieņemts lēmums un tā tālāk. Un atkal, man liekas, šogad viss ir norisinājies tieši tādā pašā veidā, bet ir svarīgi, lai šeit parlamentā viss būtu tā skaidrāks, starp mums parlamentiem viss būtu skaidrāks. Mēs esam šī mandāta sākumā ar šo jauno komisiju pieņēmām stratēģiju 2020. gadam un domāju, ka visi esam viensprātis, ka šī ir laba stratēģija. Pat, ja salīdzinot ar mūsu kohēzijas mērķiem un mm, ņemot vērā arī tos, kāda ir, kāda ir demografiskā situācija. Tātad, ja mēs uzskatām, ka šī stratēģija ir laba, tad jādomā, kā mēs to reāli varam finansēt. Es šeit saskatu risku, ka nacionālā līmenī valstu un uh, valdību vadītāji uh, mums skaidro, ka uh, ļoti steidzam mums ir jāatrisina valsts parādu problēmas un šajā kontekstā jāatbrīvo uh, finansējums tieši kopējo uh, Eiropas Savienības politiku finansēšanai un iestājas dažādi taupības pasākumi. Bet mums ir kohēzijas, mums ir starpauģu solidaritātes mērķi, mums ir jārūpējas par izglītību, kas ir vislabākais veids Eiropas Savienībai izpildīt uh, mērķus un arī iekļauties uh, šajā globalizācijas procesā, un šai ziņā mēs te tikai zaudējam. Man šķiet, ka mums jābūt pietiekami drosmīgiem un jāstrādā kopā un jāsaka, jānorāda, ka šajā kontekstā mums ir jāstāv uz divām kājām. Tātad viena kāja droši Jā, ir jābūt uh, eh, stabilam finansējumu mūsu valsts parādiem, bet eh, no otras puses, tā teikt, ir jāinvestē nākotnē. Tātad jāstāv uz divām kājām. Un, lai finansētu izglītību, ir jāizmanto gan Eiropas Savienības budžets, gan nacionālajie budžeti. Ir jānotiek sinerģijai, un tāpēc jums ir jābūt eh, mums blakus, lai mēs varētu šo ideju iestādāt Eiropas Savienības budžetā, jo tikai tādā veidā mēs abas puses būsim uzvarētāji. Un mans jautājums ir tāds, vai jūs piekrītat šai pieejai un vai jūs domājat, ka mēs šajā dinamikā, šajā virzībā varētu strādāt kopā? Jā, jautājums jau it kā bija ļoti vienkāršs. Lūdzu, Augustīna kungs. Paldies. Tiešām jums ir taisnība. Jūs sacījāt, ka Es piedāvāju dažādus priekšlikumus un postulātus savā runā. Es tiešām uzskatu, ka liela nozīme ir praktiskai pielietošanai, un tas prasīs daudz ieguldījumu. Un runājot par Eiropas budžetu, mums vajadzētu jautāt, kā šie jaunie uzdevumi, kas atspoguļoti programmā 2020, var tikt īstenoti reālajā dzīvē. Pirmkārt, es gribētu aicināt nesamazināt summas, kas ir dažādos fondos atvēlētas sociālai jomai kopienas līmenī. Un otrs, nevajadzētu vairīties no diskusijas par to, kā Eiropas nauda tiek izšķērdēta citu starpā arī sociālajā politikā. Mūsu prioritātes ir ļoti nozīmīgas. Tas ir labi, ka komisija piedāvā pārskatīt mērķus. Mums vajadzētu tāpēc noteikt mērķus un atteikties no tā, kas nav sevi īpaši apliecinājis kā kaut ko efektīvu. Eiropas līdzekļus nu, var izmantot, lai veidot tūkstošiem darba vietas Eiropā, bet sadalot šos līdzekļus 27 valstīm, tās uzreiz ir daudz tādas ļoti nelielas summas. Un vēl nedrīkstētu būt tā, ka cenšoties ietaupīt mēs atsakāmies no mērķiem, kas ir noteikti stratēģijā 2020. Es varu iedomāties, ka sociālā politika varētu tikt apdraudēta šādā veidā, bet domāju, ka ne tikai dalība, Eiropas Savienības dalība valstis uh, izjūt bankrota draudus, mēs redzam, ka neviena no Eiropas valstīm nevar viena pati atrisināt savas problēmas, ieskaitot tās, kas ir sociālajā jomā. Tāpēc mans nolūks bija, tad mans priekšlikums paredz saglabāt mūsu kopīgos mērķus un meklēt kopīgus instrumentus, ar ko kopīgi šos mērķus sasniegt. Paldies, Augustīna kungs! Nākamais runātājs ir Kelvins Hopkins. Nu, Uh, pleasure to have an opportunity to speak again and uh... Mm, no pārstāv palātas. Paldies, es gribētu pateikties Augustīnu kungam par ļoti labo ievadu. Mēs uh, runājam te par uh, solidaritātes ar paaudzēm, tātad, lai jaunieši atbalstītu vecos cilvēkus un tā tālāk. Protams, mēs gribam, lai vairāk gados vecāku cilvēku strādātu, lai sievietes vairāk strādātu. Tas būtu noderīgi, bet jāuzsver, ka uh, modernās uh, valstīs uh, šī prezumcija ir balstīta uz pilnīgu nodarbinātību. Šis pieņēmums nav tikai pārdalīšana starp jauniem un veciem. Un uh, nav balstīta uz to, vai ģimenei ir bērni vai nav, bet uh, runa principā ir par līdzekļu sadalīšanu uh, dažādos mūsu dzīves periodos. Tātad, ja mēs strādājam, tad mēs strādājam, mēs pelnam, mēs maksājam nodokļus. Un šos nodokļus uh, maksājumus mēs saņemam tad, kad esam jauni, kad esam skolā vai arī tad, kad um, vecumā tiek maksāta pensija. Tātad šī pilnā nodarbinātība, kā jau es vakar teicu, ir uh, galvenais jautājums problēma. Un pārdale no cilvēka ieņēmumiem dažādos dzīves periodos mazinātu šo uh, nenovīdību, ka mēs it kā maksājam par citiem cilvēkiem sabiedrībai, kas uh, nesam mēs. Piemēram, ja valsts uh, pensija būtu balstīta uz uh, iemaksām, no personas iemaksām, tiešā veidā Un ja mēs visi strādātu un visi maksātu šajās valsts schēmās, tad mēs neizjustu tādu kā um, nenovīdību, jo mēs gal galā paši maksātu priekš sevis. Protams, notikt zinām pārdala starp tiem, kam ir augsti ieņēmumi, kam ir zemāki ieņēmumi, bet domāju, ka tas būtu pieņemami sociālās solidaritātes izpratnē. Jā, kā es teicu, mums būtu pilnīga nodarbinātība, bet nav pilnīga nodarbinātība, un Tāpēc to vajadzētu izvirzīt kā galveno mērķi visās sabiedrībās, gan nacionālā un starptautiskā līmenī. Un jā, globalizācijas un liberalizācijas un privatizācijas apstākļos pasauli nenodrošina pilnīgi nodarbinātību, ja rodas augsts bezdarba līmenis un līdz ar to rodas nelīd, nevienlīdzības, tad uh, cilvēki arī nevēlas maksāt nodokļus, un šādu nevēlēšanos mēs negribam provocēt. Vakar jau mēs dzirdējām, ka, ja cilvēks maksā augsts nodokļus un saņem arī labus atbalstus, tad uh, cilvēks nesaskat tur problēmu, tā ir politiska izvēle, tā tad attiecībā uz to, cik lielā mērā uh, cilvēki maksā nodokļus, bet Skandināvijas valsts, manuprāt, ir tāds ekstremāli labs panā, uh, paraugs. Es biju Dānijā pagājušā nedēļā un jāsaka, ka ir milzīgs kontrasts, piemēram, starp Dāniju un uh, apvienoto karalisti, kur mēs savā valstī esam virzījušies Amerikas, teiksim, virzienā ar ļoti maziem nodokļu maksājumiem. Nodokļi, kas tiek iekavēti, iek, iekasēti Dānijā ir apmēram 30%, kas būtu apmēram kā 200 miljārdi mārciņu Anglijā, kas būtu kolosālas summas, bet, kā es teicu, tas viss balstās uz uh, pilnas nodarbinātības nosacījumu un gribu uzsvērt, ka es arī pastāvēšu uz šo uh, nosacījumu. Es uh, pārstāvu palātā. Mēs jau runājam par šo jautājumu, un es uh, uz to, kā es teicu, uzstāšu vēl un vēl. Tālāk runājot par gados vecākiem uh, strādājošiem, jūs varētu teikt, ka es pats tur esmu interesēts, jo pats vairs neesmu gados jauns, bet uh, Man ir darbinieki pašam, kas ir gados vecāki, viņi ir ļoti apzinīgi, uzticami, viņiem ir liela pieredze, viņiem ir uh, uh laba darba snieguma vēsture un ļoti daudzos, uh, ļoti izdevīgos veidos uh, šie cilvēki fiziski varētu būt, uh, teiksim, varbūt uh, mazāk spējīgi, bet dažkārt tas ir ļoti labi. Dažkārt šie cilvēki ir vēlas strādāt nepilnu darba dienu, Ir daudz gados veci cilvēki, kas grib strādāt, bet vienkārši viņiem nav darba vietu. Un uh, Lielbritānijā, kā jau mans uh, kolēģis teica, ir tāds jaunības kults, ka jauni cilvēki tiek uzskatīti par daudz uh, atraktīvākiem nodarbinātības ziņā. Un runājot par uzticamību un apzinīgumu, es nezinu, vai nu viņi ir, ir tik ļoti apzinīgi. Tātad mēs gribam pilnu nodarbinātību, gribam, lai vecākiem cilvēkiem būtu iespējas strādāt. Tāpat arī kā jauniem cilvēkiem ir jābūt iespējām strādāt. Tā lai mēs varam atkal izlabot, izveidot šo sociālo solidaritāti, ar kādu es izaugu pēc otrā pasaules kara. Un jāsaka, šī solidaritāte ir zaudēta un tagad ir liels problēmas, jo, manuprāt, mēs esam atstājuši novārtā šo sociālo demokrātisko pasauli, kurā mēs izaugām pēc otrā pasaules kara. Paldies! Paldies, Hopkins kungs! Pirms es došu vārdu Augustīna kungam. Uh, Es gribēju pateikt, ka arī Eva Kopača uh, palīdzēs man vadīt šo sesiju. Lūdzu, Augustīna kungs. Please, uh, you have the floor. Lūdzu, Augustīna kungs. Odnosząc się do, do pana Hopkinsa. E... Runājot, atsaucoties to, ko teica Hopkinsa kungs, es gribētu sacīt, ka šodien sociāldemokrātiskais sapnis par pilnīgu nodarbinātību nu, drīzāk ir vērtējams tā nostalģiski. Mums ir jāskatās reāli uz to, kas ir. Protams, ka var uzdot jautājumu, kāpēc esam tādā situācijā, ka tik daudz cilvēkiem nav darba. Kā mēs organizējam mūsu valsts struktūras, kāpēc mēs neradām darba vietas un eh, kā reaģēt uz demogrāfisko pārmaiņu draudiem. Protams, ir vajadzīgs lielāks ieguldījums un valstī ir jādara vairāk. Ko vajadzētu apņemties darīt? Mums ir jāstrādā dažādās jomās, dažādos virzienos. Pirmais tā ir izglītības joma. Uh, Mums ir jāsagatavo jaunieši darba tirgumu, labāk jāsagatavo un valstī vajadzētu samazināt darba izmaksas, sevišķi tiem, kas ir zaudējuši darbu vai ir visvairāk apdraudētie vai vismazāk aizsargātie. Valstīm ir jāizmanto labāki instrumenti, un šīs pieejas vai kādi instrumenti tiek izmantoti starp valstīm ļoti atšķiras. Runājot par ilgtermiņa aprūpi, nu, ir jomas, kas ir palikušas novārtā. Uh, un vajadzētu izmantot arī privātos ieguldījumus, lai radītu darba vietas. Šķiet, kā arī tā saucamie sociālie kooperatīvi varētu būt labs risinājums problēmas risināšanā, domājot par to, kā cilvēkiem atkal atrast darbu. Polijā arī ir pieredze šajā ziņā Paldies! Tagad došu vārdu Eiropas, tad atvainojos Polijas pārstāvim Pamaskas kunga, Pamaskas kundzei. Paldies! Uzklausot šo diskusiju, nu es klausos ļoti uzmanīgi, bet es gribētu piedāvāt pievērsties mazliet citam aspektam Mēs runājam par līdztiesību un vienlīdzību, dzimumu līdztiesību. Par to bieži tagad nākas gan klausīties, gan runāt. Un runātāji, viens runātājs teica, ka bērni dzims tur, kur valda līdztiesība. Bet mums vajadzētu palūkoties, kāda ir situācija vienādu tiesību jomām no nu, mazliet cita redzes leņķa. Sievietēm būtu jābūt iespējai apvienot profesionālo un ģimenes dzīvi vai saskaņot tās. Noteikti varētu atrast veidus, kā to panākt. Polijā ir pieņemts jauns likums par to, ka maziem bērniem pienākas laiks, kurā viņus aprūpē vecāki. Un runa ir arī par bērnu aprūpas iestādēm, bērnu dārziem un tā tālāk. Cita iespēja ir elastīgi darba laiki. Cits jautājums ir, ko par to visu saka darba devējs. Dzimumu līdztiesībā Mums ir jārēķinās ar to, ka atbalsts ir vajadzīgs sievietēm. Un mēs gribētu redzēt pasauli, kurā vīrieši un sievietes tiešām izjūt vienādu attieksmi, un tas attiecas arī uz tiesībām un pienākumiem. Arī uh, bērnu audzināšanu, ģimenes pienākumu un tā tālāk, tam visam būtu jābūt vienādi sadalītam. Pastāv stereotips, ka sieviete ir vienīgā atbildīgā par to, kas vispār notiek. Nu, viņa raugās, vai bērns laikā atnāk no skolas, viņa gatavo bērnam ēst no rīta un pa dienu un vakarā. Un par to visu ir jārunā atbrīvojoties no stereotipiem un sociālajiem pasākumiem, tie būtu jāveido tādi, ņemot vērā manis minētos piemērus. Paldies! Chciałbym zwrócić uwagę na ten znaczek. Paldies, es gribētu uh, piesaistīt uh, jūsu uzmanību tam, E, może być jakimś symbolem i na dzisiejszej. Ja mēs skatāmies, teiksim, pingvīns Arktikā, viņš var būt simbols šodien. Viņš var, varētu būt līdztie, līdztiesības simbols. jo Abi pingvīni audzina mazuļus, un, manuprāt, tas ir ļoti labs simbols. Un izmantojot šo simbolu, mēs varētu tikai parādīt, cik svarīga ir līdztiesība. Jūsu darba materiālos ir dažādi ekspertu atzinumi, un es domāju, ka mm, tie tikai parāda, ka tas ir mīts, ka tradicionālās ģimenēs sievietēm ir šī tradicionālā loma, un viņas rūpējas par bērniem, par mājasaimniecību. Un tas ir tikai mīts, ka šādās ģimenēs tieši dzimst uh, daudz bērnu. Ja mēs skatāmies uz demografiskajām kartēm, uz demografisko pieaugumu kartēm, tad var redzēt, ka uh, dzimstība ir augstāka valstīs, kuras īpašu uzmanību nepievērš tieši tradicionālajiem modelim, bet tur, kur a, uh, vairāk uzmanība tiek pievērsta vienlīdzībai darba tirgu un dzimumu a, uh, nodarbinātībā. Tātad tieši šādās valstīs uh, uh, dzimst vairāk bērnu. Tur tiek reģistrēts arī vairāk laulību, bet arī šķiršanās, uh, šķiršanās gadījumu skaits ir uh, augstāks. Tā tad ir jādomā par ļoti daudz un dažādiem stimuliem, lai runātu par efektīvu ģimenes politiku. Paldies senatoru kungam, saka priekšsēdētājiem. Tagad es gribētu dot vārdu Eiropas parlamentu pārstāvē Meistars kundzei. Paldies, tā runāšu savā dzimtajā valodā. Šis temats man ļoti interesē, tādēļ ir pieteicos runāt. Vispirms es vēlētos kaut ko pateikt. Augustiem kungs, tas, ko jūs domājat, mums ir vajadzīgs uh, demografiskais jauninājums. Tas izklausās ļoti labi. Protams, ka mēs vēlamies, lai dzimtu vairāk bērnu. Tas būtu viens variants, kā apstādināt šo demografisko tendenci ja es paraugos apkārt, man tāds sajūta, ka ir ar vien vairāk bērnu, ir daudz vairāk bērnu ratiņu, sievietes grūtnieces. Viens punkts ir, mēs Eiros parlamentā uh, esam runājuši par uh, maternitātes atvainājumu. Es zinu, ka šeit jocīgi teikt, atvainājums tā jau nav nekāda slimība, bet uh, tas, protams, ir tāds nozīmīgs posms, un tad, tad ja tieši nav atvainājums, bet mājā visu laiku ir jāstrādā sievietē. Šeit bija parlamentā vairākums. Uh, un lēmums, ka 20 nedēļas mēs ieteiktu maternitātes atvainājumu Eiropā visās valstīs 75% samaksu no visā laikā. Tātad eh, daļai tas būtu pilna eh, auga un daļai mazāk, bet tad izteicās valstis. Protams, ka no nu vienas puses ir pareizi kaut ko tādu prasīt, proti maternitātes atvainājumu gandrīz vai ar pilnu apmaksu un garantīja, ka darba vieta pēc tam tiek saglabāta, to atkal eh, var dabūt atpakaļ. Bet vienlaikus ekonomiskajā krīzē eh, budžeti ir atkal jāsaved kārtībā, ir jātaupa, un, protams, ka tā ir pretruna, vismaz neliela pretruna, kaut arī tomēr, no man viedokļa raugoties, es varēju par to cīnīties. Jautājums ir, kā šo konfliktu varētu atrisināt, vai jums ir kāda ideja? Komentārs par manu polijas kolēģi, par Mārskas kundzi, vai arī jums, Augustīna kungs, ko jūs teicāt par pingvienu, tas ļoti labs piemērs ir svarīgi, ka mums ir vajadzīga sabiedrības pārmaiņa. Man ir divi bērni, septiņas mēnešus nestrādāju, citādi visu laiku esmu strādājusi, mans vīrs to visu atbalstīja, un viņš pats arī uh, rūpējas par bērniem uh, konkrētu laiku. Man nav nekāda problēma ar to, jo man tas bija, uh, man bija puslodze, bet manam vīram tā bija problēma. Mūsu bērni tagad ir pieauguši un ir situācija labāk, bet domāju, ka mums ir vajadzīga tieši cilvēku galvās milzīga pārmaiņa, panākt patiesu līdztiesību. Es arī vēlētos, lai mums būtu vairāk līdztiesības. Otrais punkts attiecas uz vecākiem darba ņēmējiem, kuriem arī runājāt. Jūs runājāt eh, pirmkārt ar programmu 50 plus polijā. Labprāt, kaut ko vairāk par to uzzināt, ja tas ir iespējams šajā laikā. Citādi es jums vēl atsevišķi pajautāšu. Arī vēl divi komentāri no manas puses. Pirmkārt, jūs norādījāt uz to, ka darba ņēmēji uh, darba devēji bieži vien nelabprāt pieņem darbā vecākus darbiniekus, bet mēs zinām arī to, ka kādreiz arī vecāki darbinieki ir tādi, ar viņiem vieglāk ir visu kaut ko sarunāt, un viņi arī netiec uz tādiem ļoti augstiem amatiem, viņiem ir savas karjeras beigās, viņi var daudz pieņemt tādus viedākus lēmumus, varbūt viņiem nav fiziskie spēki tik lieli, ja ir kaut kādas konkrētas profesijas, kur vajadzīgs liels spēks, bet Vācijā, piemēram, vesā virkni firmas. Uh, kas jau gan izvēkā tās paraugs, apzināti pieņem vecākus darba ņēmējus un arī tā es ar to tā, it kā reklāmu. Un ir dažas firmas arī visā e Eiropā, kas. Uh, mm, ir īpaši izstrādājuši tādas um, uh, diversitātes programmas, un viņi pieņem tieši vecākus cilvēkus, cilvēks ar invaliditāti, uh, uh, ieceļotājus, un um, pieredze rāda, ka klimats uzņēmumā attīstās ļoti pozitīvi un arī uh, tas viss atstāja pozitīvu ietekmi arī uz firmas rezultātu. Mums ir vajadzīga apmaiņa labāku praksi. Vācijā tiek diskutēts, ka ja vairāk cilvēku, daudz cilvēku grib ilgāk strādāt nekā pensijas vecuma un arī ir spējīgi strādāt, piemēram, ja viņam nav fizikas darbs jāveic, tad viņš arī, protams, var daudz ilgāk strādāt, ka tur varētu ietaupīt naudu, varbūt varētu pārdomāt, ka. Uh, um, varbūt tur vairs nav, vairs nav jāmaksā šī bezdarba iemaksas, un šie uh, cilvēki, kas ir vecāki darba ņēmēji, viņi varēja būt uh, vēl lētāki, un līdz ar to atbalstīt papildus ekonomiku. Paldies! Paldies, un tagad došu pa vārdu Beļģijas pārstāvim no. Leks. Paldies, esmu nedaudz uh, izbrīnīts aicinā, attiecībā šo aicinājumu veicināt demogrāfijas attīstību. Piemēram, ja mēs runājam par Ķīnu, tīri paņemam kā piemēru. Ķīnā ir miljārds 300 miljoni iedzīvotāji, un viņiem ir uh, pozīcija, kas ir pret demogrāfiju, pret dzimstību. Tātad viens bērns uz ģimeni šobrīd vai pēc dažiem gadiem radīs simtiem tūkstošu miljonu vecu cilvēku. Tā tad ir jāpadomā, kas notiks Ķīnā ar 300 miljoniem, 400 miljoniem pensionējušo strādājošo, kuri netiks aizstāti. Tā tad, jo sanāk viens bērns uz uh, četriem, ja rēķina vecākus un vecvecākus. Mūsu valstīs tieši mazāk nodrošinātajās ģimenēs ir vairāk bērnu Briselē, piemēram. Pirmais vārds bērniem, kas ir izplatītākais, nav Piers vai kāds cits, bet uh, Mohameds. Labi, es to ļoti respektēju, es saprotu, bet tā ir cilvēku grupa, kuriem ir ļoti maza uh, integrēšanās spēja sabiedrībā un demogrāfija, tātad dzimstība tieši imigrantu izcelsmes ģimenēs ir daudz lielāka. Es šeit negribu kritizēt, bet, piemēram, Romi no Bulgārijas vai Romānijas vai citām valstīm Eiropas Savienībā, viņiem ir šī dzirst, dzimstība pavisam cita, daudz augstāka. Tāpat laikā tās nav līdzīvotāju klases, kuras ir vislabāk nodrošināts. Tāpēc ir jādomā, par ko mēs šeit runājam, par kādām demografiskiem rezervēm mēs šeit runājam. Un vēl viens komentārs par strādājošiem gados vecākiem Beļģijā ir nolemts, ka pensionē, pensionāri drīkst bez ierobežojuma pelnīt, cik viņi vēlas. Protams, ir ierobežojumi attiecībā uz nodokļiem, bet nav nekādi aizliegumi strādāt tātad pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Arī tā ir iespēja uh, uzlabot cilvēku pieejamību darbam. Paldies! Paldies! Jautājums tika uzdots ar zilo kartīti. Gribētu jautāt sesijas vadītājai, vai viņa atbildēs uz jautājumu, vai jūs gribētu reaģēt uz jautājumu, ko uzdeva. <laughs> Jā, labprāt, to izdarīšu, bet nu, es tā nejūtos tieši uzrunāt. Protams, ka es uh, eh, uzdzīgi klausījos. Es runāju par šiem uh, daudzveidību diversitātes eh, projektiem, kā piemēra. Un ir tā, ka es domāju, ka no vienas puses ir vajadzīgi stimuli vecākiem cilvēkiem. Jūs pateicāt, kā tas ir Beļģijā. Uh, eh, ir šeit jāredz stimuli gan eh, darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Uh, Un otrkārt ir jāpadomā, kur dzimst bērni, bet es īsti jums nepiekrītu. Es domāju, ka visi cilvēki, kas Eiropā, eh, bērni, kas Eiropā dzimst, ir pie mums laipni aicināti un gaidīgi. Ja kā ģimene nav integrēta, mums ir jādara viss, lai viņus integrētu. Mums ir arī jāveido stimuli visām ģimenēm, visiem laulātajiem pāriem, lai viņiem dzimtu bērni un lai viņi ar tām idejām, eh, kas viņiem ir, lai viņi to varētu savienot ar ģimeni. Protams, ka ir arī tā, ka sievietē vajadzētu strādāt profesionālajā darbā. Uh, Eh, jūs pieminējāt ģimenes, kur tas varbūt tā nav, bet, kā jau es teicu, tas ir integrācijas centieni, integrācijas uzdevums, kas mums visiem ir kā uzdevums. Senatoža Augustin, či zekse pan? Paldies, vai Augustīna kungs, lūdzu, vai jūs gribētu atbildēt? Vispirms gribētu atbildēt uz uh, to, ko sacīja Meisneres kundze. Uh, bērnu kopšanas atvaļinājums, balstoties uz pagājušā gada direktīvu, ir ļoti nozīmīga, nozīmīgs grozījums likumdošanā polijas sievietēm. Bet klausoties diskusiju parlamentā, var redzēt, ka ja šīs tiesības tiek piedāvātas tikai sievietēm, tad darba devēji um, nu, nav vai nelabprāt uh, grib piemērot tādu elastīgu pieeju, pieņemot darbā cilvēkus uz noteiktu laiku. Runa ir par to, ka šīs jaunās tiesības ir jādod gan vīriešiem, gan sievietēm. Arvien biežāk poļi izmanto šo likumu un tiešām vērtē to pozitīvi, turklāt to dara gan vīrieši, gan sievietes. Un darba devējam tas arī būtībā neko nemaina. Tātad jaunā likuma iespējas var izmantot gan bērna tēvs, gan māte. Un, ja mēs runājam par trim galvenajiem elementiem, tad viens no galvenajiem stimuliem darba devējiem tās ir samazinātas darba izmaksas. Ja tiek pieņemts darbā cilvēks, kam ir vairāk par 50 gadiem. Otrais elements programmā 50 plus, tie, tas ir izglītības piedāvājums šiem cilvēkiem, tā ir virkne pakalpojumu, uh, kas palīdz viņiem atkal iekļauties darba tirgū. Tas ir ļoti nozīmīgi arī Uh, tādā ziņā, ka sasniedzot un pārsniedzot 50 gadu vecumu, cilvēki var baudīt jaunas papildus izglītības iespējas. Un trešais elements - cilvēki, kas ir sasnieguši 50 gadu vecumu, saņem arī sociālā atbalsta pakalpojumus, iesaistoties šajā programmā. Cilvēki, kas ilgi ir bijuši bez darba un ir sasnieguši vecumu jau pāri 50, viņiem sniedzot šo atbalstu, mēs redzējām, ka 2,5% no kandidātiem varēja atkal iekļauties darba tirgū. Un būtu labi, ja pozitīvā tendence saglabātos. Un vēl es gribētu reaģēt uz vienu citu lietu, ko jūs teicāt, ka vecāki cilvēki labprāt vēlas strādāt. Tā ir. Polijā 80% Uh, cilvēku sapņo aiziet pensijā, bet tas nenozīmē, ka viņi nav gatavi strādāt. Un stratēģija, kurā stratēģija varētu būt tāda, ka cilvēki saņemot pensiju varētu vienlaikus arī strādāt un gūtu labumu divējādi runa varētu būt piemēram par aprūpi, par bērnu aprūpi un arī pieaugušo aprūpi. Pamaskas kundze pieminēja svarīgu punktu. Mēs gribējām Polijas parlamentā panākt, lai auklīšu darbs tiktu legalizēts, un arī tas attiektos, protams, arī uz um, pieaugušu cilvēku aprūpi. Uh, bet tam, protams, ir vajadzīgs ieguldījums vai ir vajadzīga apņemšanās no attiecīgo valsts struktūru puses. Runa jau nav tikai par naudu. Cilvēki grib justies liederīgi, justies derīgi. Un tas ir ļoti nozīmīgs elements, ar ko cilvēkus var motivēt. Un vēl es gribētu komentēt to, ko sacīja Beļģijas parlamenta pārstāvis, runājot par Ķīnu, par šo viena bērna politiku un demogrāfiskajām izmaiņām, demogrāfisko atjaunošanos, mēs nevarētu teikt, ka Bulgārijā vai Rumānijā. Pilnībā nākamās paudzes aizstāja iepriekšējās demogrāfiskā atjaunotne Eiropai ir ārkārtīgi nozīmīga, un ja mēs to neveicināsim, tad mums būs jāuzņem arvien vairāk imigrantu, kas darīs tos darbus, ko pie mums nestrādā. Un es domāju, ka drīzāk vajadzētu investēt dzimstības veicināšanā, jo tas uh, prasīs arī mazāk ieguldījums un labāk palīdzēs risināt problēmas. Paldies! Tagad es redzu zilu kartīti, saka priekšādātāja. Tomaševska kungs no Polijas Seima vēlas uzdot papildus jautājumu. Priekšsādātāji, man ir jautājums senatoram Augustīna kungam. Runājot par vecāku cilvēku nodarbinātības iespējām, mums jāsalīdzina plāni ar reālo dzīvi. Valstu budžeta līdzekļi tiek apcirpti, sevišķi tie, kas ir domāti bezdarbniekiem. Bezdarbnieku Eiropā ir arvien vairāk, un tas attiec gan uz jauniešiem, gan uz cilvēkiem, kas vecāki par 50. Un tā ir dilēma, ņemot vērā finanšu perspektīvu. Mēs dzirdējām aicinājumu, ka nevajadzētu um, samazināt sociālo fondu līdzekļus Eiropā, bet jāmeklē jaunas investīciju iespējas, kā sniegt atbalstu cilvēkiem virs 50 vai tiem, kam vispār nav profesionāls pieredzes, piemēram, jauniešiem. Un jautājums ir par valsts līdzfinansējumu vai piedalīšanos Eiropas atbalsta pasākumos, lai palīdzētu cilvēkiem pielāgoties un, piemēram, apgūt jaunas tehnoloģijas. Cilvēki no mazām pilsētām vai lauku eh, ciemiem vispār nepiedalās šajā, šajā procesā un cilvēki gribētu turpināt strādāt, bet viņiem nākas atteikties no tā, jo viņi vienkārši nepārzina informācijas tehnoloģijas, un Eiropas sociālais fonds varētu sniegt atbalstu arī šajā sektorā. Paldies, tagad lūdzu senators Augustīns. Zabiera gos, eh, pan. Eh, Jā, paldies, es uh, saprotu šī jautājuma kontekstu, es saprotu, kāda ir jūsu doma, Tomaševska kungs, bet tik tiešām Polijā. Mēs uh, arī saskaramies ar krīzi, ar krīzes sekām un ir uh, uh zināmas jomas, kurās mums nākas samazināt līdzekļus tā, lai mūsu budžets būtu līdzsvarots. Uh, tā ka tiešām jā, ir, vērs, ir vērts pievērst uzmanību un finansējumu vissvarīgākajām jomām. No otras puses, tas nav labi, kad pārāk daudz līdzekļu tiek novadīti tam, lai bezdarbniekus darba tirbu aktivizētu, nodrošinot viņiem darba devējus. Tas varētu novest pie situācijas, kad darba devēji Eh, dos darbu cilvēkiem tikai tad, ja viņi saņems valsts atbalstu. Tas novad pie tirgus kropļošanas, un mēs jau Polijā šādu problēmu saskārāmies. Mums bija daudz līdzekļu, kas tika paredzēti tieši šim nolūkam, šādām schēmām, un tad mēs uh, atsaucām šos finanšu līdzekļus un dzirdējām no darba devējiem, ka ja nebūs vairs valsts subsīdija, tad mēs jaunus cilvēkus darbā neņemsim. Tā rezultātā situācija galīgi izgāja no līdzsvaru. Tomēr mazāk nodrošinātiem cilvēkiem vajadzētu censties sniegt atbalstu. Runājot par šiem samazinājumiem. Eiropā daudz tiek runāts par budžeta disciplīnu, par uh, um, naudas izlietošanas disciplīnu. Un, manuprāt, uh, Eiropā par to daudz tiek runāts, un, manuprāt, uh, tas ir gluži pamatoti. Tas attiecas arī uz disciplīnu sociālo izdevumu jomā. Tāpat arī attiecībā uz demografiskiem mērķiem un izaicinājumiem ir nepieciešama disciplīna un solidaritāte mūsu politikā. Bet no otras puses visam ir zināmi limiti. Tie, kas uh, izstrādā budžetus, viņiem vajadzētu atgādināt, ka kaut gan tiek ieviest šis disciplīnas elements, mēs nedrīkstam aizmirst, uh, arī solidaritāte. Solidaritāte ir viens no svarīgākajiem uh, elementiem, idejām, ne tikai Polijai, bet arī Eiropai kā tādai kopumā. Tieši tādēļ pauģu solidaritāte, jaunu cilvēku solidaritāte pret vecākiem cilvēkiem un vecāku cilvēku solidaritāte ar jauniešiem, tas būtu jāatspoguļo ar atbilstošu Eiropas uh, fondu un līdzekļu palīdzību, pat arī krīzes apstākļos. Ja mēs eh, nodrošināsim šādus eh, finansējumu šādiem mērķiem, tad mēs arī labāk sasniegsim savus mērķus. Paldies, saka priekšstādātāji, paldies senatoram. Eh, te ir atkal jautājums ar zilo kartīti no Nacionālā parlamenta pārstāvi. Došu jums vārdu, kundze, un lūdzu iepazīstiniet ar sevi. Jā, labdien! Mani, mani sauc Jāna Tom, es esmu no et eakad inimesed leiaksid tööturul endale väärika koha. Es esmu Igaunijas parlamenta. Es domāju, ka visi šai telpā piekrīt, ka eh, gados vecākiem cilvēkiem ir vieta darba tirgū, bet realitāte ir tāda, ka nav viņiem šīs darba vietas. Vai reāli dzīvē nav tā, ka ja mēs nodarbinam vienu cilvēku, ja mēs radam tās augtās eh, preferenciālās darba vietas darba tirgū, uh, tad mēs to darām atkal uz kāda cita cilvēka rēķina. Varbūt es eh, pieeju tam pārāk pragmatiski, atvainojos par to, bet vai tad tā nav? Piemēram, Igaunijā mums ir daudz jauniešu, kas ir eh, ilgtermiņa bezdarbnieki. Man ir ļoti personīga pieredze. Mans vecākais dēls, viņam ir 22 gadi. Viņš pabeidza vidusskolu pirms četriem gadiem un Viņam ir 11 klases biedri, kuri vēl nav strādājuši nevienu vienīgu dienu, un viņi pilnībā ir jau atteikšies no šīs idejas, viņi nav strādājuši un viņi nestrādās, un ir daudz cilvēku, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki. Un par šo pingvīnu piemēru un tēmu. Labi, es esmu sieviete, man ir pieci bērni. Es domāju, jā, visiem nepieciešams vienlīdzīgas iespējas, lai piekļūtu darba tirgumu, bet situācijā, kad nav pietiekami daudz darba vietu, piemēram, Igaunijā ir zinām sektori, kuros algu atšķirība sievietēm un vīriešiem ir 33%. Mums, eh, mums, mums spiež to pieņemt. Es zinu, ka eh, sievietes eh, darba intervijās ir daudz gatavākas pielāgot savu dzīvi darba dzīvē nekā vīrieši. Vēl viena tendence, arī tāda ļoti skumja. Daudzi krievu minoritātes gados vecāki vīrieši ir uh, bezdarba, un bieži vien tās ir viņu uh, sievas, uh, kurām ir divi, trīs darbi. Un vēl bez tam viņas mājās gatavo ēst, bet vīrs ir tikai mājās, kā mēbele, skatās televizoru un, un futbolu un kļūst ar vien depresētāks. Tātad situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un mans jautājums ir tāds. Kāda tad ir patiesā prioritāte darba tirgū? Vai tiem vajadzētu uh, būt vecākiem cilvēkiem, jeb tiešām jauniešiem? Paldies Igaunijas pārstāvei. Un tagad atkal Polijas parlamenta, Polijas senāta pārstāvim vārds Augustīna kungam. Paldies. Nesāksim kāru pret uh, paaudzēm darba tirgū. Šeit nav nekāda dilēma. Eiropā veiktie pētījumi norāda, ka zemākais nodarbinātības uh, bezdarba līmenis ir tajās valstīs, kur ir uh, augsti nodarbinātības rādītāji tieši uh, gados veciem cilvēkiem. To atspoguļo pētījums. Un uh, šī pētījuma rezultāti ir pievienot arī mūsu konferences materiāliem. Viņi nebūtu nepaņem šīs darba vietas no jauniem cilvēkiem vai viņu vietā. Papildus tam jaunas darba vietas vai darba vietas gados vecākiem cilvēkiem ir ļoti labs pamats un principā atbalsta, veicina nodarbinātību jauniem cilvēkiem, jo tad, kad gados vecāki cilvēki sāk strādāt, viņu darba izmaksas ir daudz mazākas. Ja nodarbina maznodrošināts cilvēkus, tad eh, jā, šīs izmaksas palielinās, jo kādam vēl ir jāmaksā kāds atbalsts. Ja pensionāri strādā, tad viņi principā padara uh, tos līdzekļus pieejams, kas pretējā gadījumā tiktu maksāti kā pensijas. Tātad šo naudu varētu proaktīvi izmantot jaunu darba vietu attīstīšanai. Polijā, piemēram, runājot par pensionēšanās sistēmu. Un te ir ministra kungs klāt, un viņš var man palabot, ja es kaut ko pateikšu nepareizi, bet uh, visas pensijas sistēmas prasa ir nepieciešama 94 miljārdi zloti vēl papildus šai pensiju sistēmai. Ja mēs varētu asignēt, tātad paredzēt eh, šo naudu attīstībai, mēs Polijā varētu atbalstīt jaunu darba vietu veidošanu. Polijā tas nenotiek, un bezdarba līmenis ir ļoti augsts gan eh, starp jauniem, gan eh, veciem cilvēkiem. Tāpēc budžeta līdzsvarošana ko var panākt līdzsvarojot uh, pensiju sistēmu. Tas ir svarīgs visām paudzēm, un es gribu vēlreiz uh, uzstāt, ka nav pareizi teikt, ka vecie cilvēki paņem jauno cilvēku darba vietas. Jo ilgāk uh, strādā veci cilvēki, tas, manuprāt, ir kā solidaritātes uh, paušana jauniem cilvēkiem, un to es gribētu vēlreiz atkārtot un uzsvērt. Uh, Jā, tā ir, ka pastāv algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, un dažkārt šīs atšķirības ir ievērojamas, un tam nevajadzētu tā būt. Bet domāju, ka tam ir daudz iemeslu. Tas nav tikai tāpēc, ka notiek diskriminācija, bet tāpēc, ka ir atšķirīgas lomas, uh, uzdevumi, kādus sievietes veids, uh, principā bez maksas. Un sievietes bieži vien zināmas pienākumus uzņems uh, Uh, brīvprātīgi, tāpēc varbūt viņu, kā, teiksim, direktoru vai vadītāju amats nav tik augsts un uh, attiecīgi ir atbildības sfēra un arī uh, līdz ar to atgalgojums ir tāds. Es negribu teikt, ka nav diskriminācija. Jā, ir diskriminācija šajā samaksas ziņā, bet mums ir jārīkojas, lai nepieļaut šādas situācijas. Polijas parlamentā mums ir ļoti spēcīga sieviešu grupa. Kvotu sistēmas dēļ Mums arvien vairāk un vairāk ir sieviešu polijas parlamentā, un es uh, zinu, ka ir vesels uh, tiesību aktu uh, kopums, kas ir vērsts uz to, lai nodrošinātu uh, līdztiesību uh, darbā, tāpat arī, lai nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par vienādu darbu. Mēs noteikti darbosimies, lai varētu labāk ņemt vērā šo pingvīnu piemēru. Paldies, senator kungs. Atkal ir jautājums ar zilo karti no Maltas. Miseļiet kungs, jums vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ir uh, daudz diskusiju par uh, vecāku cilvēku nodarbinātības iespējām, un, kā Augustīna kungs teica, nav dilēmas starp uh, eh, paaudzēm. Bet es piekrītu Igaunijas parlamenta pārstāvs teiktiem, es domāju, ka darba vietu radīšana jauniem cilvēkiem ir vēl kritiski svarīgāka. Jauni cilvēki neveidos ģimenes, netemdēs bērnus, ja viņi ir bezdarbnieki. Kā jau kāds norādīja, globalizācija nozīmē, ka palielinās bezdarbs, jo pat ja mēs saglabājam ražošanas nozares, tās kļūst efektīvākas, izmantojot uh, automātiku, un arvien mazāk uh, ir atkarīgs tieši no cilvēku resursiem. Uh, ir ierosinājumi, ka mums vajadzētu censties radīt jaunas darba vietas, mēģināt pāriet no bezdarba pabalstiem uz jaunu darba vietu radīšanas. Varbūt uh, vides ziņā un sociālajos sektoros būtu jārada šīs darba vietas. Un to es arī gribētu jautāt uh, senatoram Augustinovam. Ko jūs domājat, kā varētu veidot šo pāreju uh, cilvēku domāšanā, tātad, lai cilvēki būtu neatkarīgi no bezdarba, uh, pabalsta, bet lai viņiem būtu kaut kāda nodarbinātība. Pat varbūt, ja tas nebūtu kaut kas, teiksim, ražojošs, produktīvs, bet uh, lai jauni cilvēki saskartos ar atbilstošu kārtīgu darba ētiku un pieredzi un uh, ko tirgus arī stiprinātu, un varbūt tādā rezultātā viņiem rastos vairāk iespēju iegūt kādu citu darbu. Paldies jums par šo jautājumu. Un vēl viens jautājums no Mazurekas kundzes, arī no Polijas parlamenta. Paldies! Priekšstādātājs kundze, es gribētu atsaukties uz uh, mana kolēģa, uh, senatora Augustina teikto. Uh, Es nepiekrītu, ka mēs, kā sievietes, esam mazāk mobīls, jo, ja mēs stājamies darbā, mēs esam tikpat mobīls kā vīrieši, runājot par atalgojumu. Mēs vēlētos būt tai pašā apmaksas līmenī. Un runājot par uh, to, ko no nu mums prasa darbā, no nu mums prasa tikpat daudz kā no vīriešiem. Mēs nedrīkstam šeit diferencēt jaunus un vecus cilvēkus attiecībos piekļuvu tirgumu un attiecīgi jārada instrumenti, lai stimulētu jaunu darba vietu vadī, radīšanu gan jauniem, vecam, gan jauniem, gan vecākiem cilvēkiem. Domāju, ka svarīgākais uzdevums mums un nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentam ir izvērtēt esošo regulāciju un raudzīties, vai tā ir pietiekami efektīva, vai tiek atbalstīta nodarbinātība dažādās vecuma kategorijās vai arī tas viss jau ir pārtraps par fosīliju un viss šī situācija un sistēma ir jāmaina. Tas attiec ne tikai uz uh, tiesību aktiem, bet arī izdevumiem Eiropas Savienības uh, finansējuma izmantojums un nacionālā finansējuma izmantojums. Domāju, ka ir daudz naudas, kas uh, tiek asignēta apmācībai, mm, bezdarbniekiem un to iztērē ļoti neefektīvā veidā, jo šī nauda aiziet apmācības uzņēmumiem, bet nav nekāda pievienotā vērtība attiecībā uz uh, cilvēku, kam nav darba. Stratēģijā 2020. gadam sabiedrības novecošana ir identificēta kā viena no, viens no mūsu struktūrāliem vājiem punktiem. Šo faktu mēs nedrīkstam novērtēt pa zēmu. Mums ir nepieciešams uh, regulējošais ietvars tā, lai mēs varētu mainīt virzienu. Lai mēs šo tendenci varētu pagriezt otrā virzienā, mums ir jāuzrauga esošā situācija. Es uh, zinu, ka 2007. gadā uh, kopā ar Kopačs kundzi mēs izstrādājām jaunas regulas pie teledarba iespējām lai varētu labāk saskaņot ģimenes un profesionālo dzīvi, bet joprojām mēs nezinām, kāda ir ietekme seka šajā jaunajā regulē, un mēs vēl līdz šim nezinām, vai tātad tur ir pozitīvi rezultāti bijuši vai nē. Tātad runājot par ģimenes un profesionālās dzīves saskaņošanu, šīs regulas ir ļoti labas, bet mums jāuzrauga, kā notiek to ieviešana. Tā, lai tas tik tiešām dotu atbalstu ģimenes un profesionālās dzīves saskaņošanai. Paldies! Tagad došu vārdu senatoram Augustinam, lai atbildētu uz šiem diviem jautājumiem. Tātad viens bija no Maltas parlamenta pārstāva, un otrs bija no Polijas pārstāva. Jums vārds Augustin kungs. Paldies. Jūs man uzmanību piesaistījāt ļoti būtiskam jautājumam. Kad mēs runājam par demogrāfiju, Mēs eh, nerunājam par demogrāfiju pilnīgi atraut no vispārējā vakumā. Otra problēma ir globalizācija. Globalizācijai ir gan eh, negatīvas, gan pozitīvas sekas. Viena no negatīvajām ietekmēm ir darba pārcelšana, pāreja to, uz, uz tādām zonām un valstīm, kur ir zemāks darba izmaksas. Mēs uh, zaudējam darba vietas, kad rūpnīcas pārvietojas, bet tad, kad tas notiek Eiropā, tad Eiropai tas ir labi. Tā tad tā ir milzīga problēma. Īpaši reģionos, kur bezdarbs ir ārkārtīgi augsts. Un tas noteikti attiec gan uz jauniem, gan uz veciem cilvēkiem. Jūs uzdodat jautājumu, ko darīt un kā atrisināt šo problēmu. Jāsaka, ka te nav viens uh, vienīgais uh, pareizais modelis. Savās ievadu piezīmēs es jau minēju, ko mēs esam centušies darīt. Tā piemēram, atrisinot sociālās problēmas, mēs uh, cerams atvieglosim situāciju. Mēs, protams, nevaram palaist garām, ignorēt tirgus elementu situācijas Izlīdzināšana varētu radīt uh, jaunas darba vietas, bet tikai ar nosacījumu, ka jaunais darba tirgus to atbalsta. Tātad, un ja darba vietu radīšana būs lētāka nekā bezdarbnieku pabalstu maksāšana. Tā piemēram, ja mēs atbalstam uh, privātos darba devējus ar, teiksim, valsts uh, kaut kādu maksājumu atbalstu, uh, kā mēs arī Polijā esam darījuši, tad mēs atveram veselu jaunu darba vietu tirgu. Kooperatīva ir vēl viens risinājums. Mēs, principā, esam aizmirsuši, kā organizēties kopā, lai veidotu šādas darba vietas, un kooperatīva ir ļoti labs risinājums. Mēs vēlamies, lai darba devēji un valstis mums nodrošinātu darba vietas, polijas valdība. pieturas pie Itālijas izvēlētā ceļa, un jāsaka, ka panākumi ir diezgan labi. Tas ir daudz labāk bezdarbniekam izveidot kooperatīvu, kas nodrošinātu pakalpojums šajā bezdarba tirgū pat, ja šo darba vietu sākumā subsidē vai atbalsta valsts. Tātad tas ir labāks risinājums nekā maksāt vienkāršos bezdarba pabalstus bezdarbniekiem. reakcija uz globalizācijas radītajām problēmām nav tādas globālas atbildes, un es domāju, ka šīm reakcijām un rīcībai ir jābūt uh, lokālai, tātad vietējā līmenī. Um, gados uh, vecu cilvēku potenciāls bieži vien netiek izmantots, tas tiek palaists vējā. Jautājums ir tāds, kā šos uh, seniorus, kam ir pieredze, kā viņus varētu izmantot, varbūt kā, teiksim, skolotājus, kā pieredzējušus vadītājus. Domāju, ka ir nepieciešams šādas Eiropas programmas, kas kopā ar, nodarb, ar darbdevēju organizācijām varētu apmācīt cilvēkus, balstoties uz labākās prakses, tātad kā labāk strādāt nākotnē. Varbūt to varētu popularizēt un Varbūt šāda, šāda pieeja varētu būt atzīstama. Piemēram, Francijā ir asociācija, kas uh, savās rindās uzņem uh, pensionāts profesionāļus, un šie pensionātie profesionāļi sniedz par brīvu konsultācijas un palīdzību jauniem cilvēkiem, kas, teiksim, atver jaunu uzņēmumu. Tātad viņi palīdz rast jaunas iespējas, uh, jauniem cilvēkiem. Es domāju, ka tā ir kolosāla ideja, to vajadzētu popularizēt. Un būtu labi, ja šāda veida asociācijas, eh, kurā strādātu šādi gados jau vecāki cilvēki un varētu nodot savu pieredzi, tas būtu atbalstām visā kontinentā. Atbildot uz Polijas parlamenta pārstāves teikto, es piekrītu, sievietes ir ļoti labi strādājošie. Uh, Un uh, pilnīgi pamatot, kāpēc. Viņas ir daudz, teiksim, apņēmīgākas un uh, velta sevi darbam iespējams pat vairāk nekā vīrieši, bet, diemžēl, saskars ar uh, diskrimināciju. Un iespējams, ka šī iemesla dēļ viņas ir vēl apņēmības pilnākas, lai būtu tikpat efektīvas kā vīrieši, lai uzrādītu tikpat labus darba rezultātus. Tā tad nav absolūti nekādu šaubu. Uh, ka jā, sievietes šajā ziņā tiek diskriminētas, un es arī uh, skaļi saku, ka ir jācīnas pret uh, šo diskrimināciju. Man bija liels prieks uzklausīt arī otro piezīmi. Tā bija piezīme par uh, izdevumiem, par līdzekļiem, kas nāktu no Eiropas sociālā fonda. Lietas būtība nav tāda, ka līdzekļi tika izšķiesti. Gribu uzsvērt vēlreiz. Jautājums nav par to, bet uh, izdevumu, izdevumu efektivitāte ir ļoti atšķirīga. Tā ka, zināmā mērā, var jums piekrist. Gan, teiksim, nacionālā līmenī un arī Eiropas Savienības līmenī. Jā, mums ir jāizvēlas viss iedarbīgākās programmas, tieši uz tām jāvērš uzmanība un tādā veidā jāvirs uz priekšu, jo daudz līdzekļu tiek izmaksāti un sadalīti daudz dažādos mērķos, un ļoti neefektīvs ir šis izmantojums, un tādā veidā mēs nenonākam pie saviem mērķiem. Tāpēc ir jāuzsver šis vārds disciplīna, finanšu disciplīna. Eiropas eh, Savienība vēlas pieturēties pie disciplinētām izmaksām. Un domāju, ka labticīgi šādā virzienā būtu jāstrādā. Iespējams, ka mums uh, pretējā gadījumā nāksies atteikties no zināmām darbībām, projektiem, kas nav īpaši veiksmīgi. Varbūt tas būtu pat noderīgi, lai varētu sasniegt uh, labus taustāms rezultātus. Vēl tik izteikti piezīme par monitoringu, par uzraudzību, jo raugoties uz Eiropas sociālā fonda maksājumiem, pienāk brīdis, kad ir nepieciešams izvērtēt gada rezu, gala rezultātu. Jautājums ir tāds. Kas tad notiek? Bieži vien nekas daudz. Šie izvērtējums secinājumi bieži vien neizvēršas kā izmaiņas. Uh, attiecīgajās programmās netiek izmantot šī labākā praksa. Mums ir ne tikai jāizvērtēs e, pieredze, bet arī jāievieš tas labais, kas e, ir konstatēts un secināts. Es piekrītu, ka. Jauni likumdošanas priekšlikumi noteikti e, uzlabos efektīvu līdzekļu izmantojumu. Un ir ļoti labi, kā arī Nacionālo parlamentu pārstāvi domā tāpat. Paldies, senator kungs. Ar to mēs noslēdzam šo diskusiju. Gribētu pateikties Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu pārstāvjiem par līdzdalību šajās debatēs. Un tagad gribētu uh, lūgt senatoru Augustinu, varbūt, ka viņam kā referentam būtu iespējams eh, izteikt tādu kā kopsavilkumu par šīm diskusijām, vai arī viņš uzskata, ka viņš jau ir pietiekami izsmēlis eh, eh, šo tēmu un sniedzis pietiekami daudz atbilžu. Es tikai gribēju pateikt vienu lietu, saka Augustīna kungs, ko es piemirsu agrāk. Ja jūs man dot iespēju runāt šeit no manas vietas zālē. Nu Mēģināmies. ļoti nozīmīgs žurnālists, kas darbojās solidaritātes kustībā, vēr, vērojot to, kā sabruka sociālisma režīms Polijā, sacīja, ka tā nav viskrīze, tas ir rezultāts kaut kam, un mums vajadzētu to paturēt prātā, kā arī Eiropā mēs esam nevis krīzē, bet mēs piedzīvojam rezultātu ļoti daudzām nolaidībām, daudzām kļūdām. Un nevajadzētu samazināt līdzekļus vienkārši tāpat vien pēc nejaušības principa. Neaizmirsīsim par solidaritāti, centīsimies novērst kaut ko līdzīgu nākotnē, jo Eiropa diezgan vilcinājās pirms sāka reaģēt uz problēmām, kas parādījās jau pirms vairākiem gadiem. Un es ceru, ka šī jaunā pakotne mums palīdzēs tomēr vairāk atrisināt problēmas, kādās mēs atrodamies un prognozēt to, kas varētu notikt turpmāk. Paldies jums, senatora kungs! Eh, šī trešā sesija līdz ar to ir beigusies, un pēc kāda brīža mēs uzsāksim plenāru sesiju. To vadīs parlamenta priekšsēdētājs Ježīs Buzeks, bet tagad īsts pārtraukums. Uh, friends, ladies... Godātie kolēģi, draugi, lūdzu, aicinu jūs atkal atgriezties vietās. Mēs atsāksim mūsu sanāksmi, tā ir pēdējā sesija mūsu sanāksmē, kurā mēs tiekamies ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Un es tagad atklāju šo sanāksmes sesiju. Mēs to veltīsim uzstāsies Vladislavs Kosņaks Kamišs. Viņš ir darba un sociālās politikas ministrs Polijā. Tāpat uzstāsies komisārs Lāslo Andors, nodarbinātības un sociālo lietu un iekļautības komisārs. Un pēc tam mēs diskutēsim. Ja vēlaties uzstāties diskusijā, lūdzu aizpildiet attiecīgo veidlapu. Tā saucas tātad pieteikšanās uh, plenārsēdēji. Jūs tos varat iesniegt zāles pārziņiem vai zālziņiem, kas atrodas zāles malās. Uh, un tad jūs varēsiet saņemt eh, uzstāšanās laiku, bet nu priekš tā aizpildiet lūdzu šo veidlapu. Un tad jums tiks dots vārds. Bet vispirms mēs sāksim ar ievadu runām, un kā pirmajam došu vārdu Vladislavam Kosņākam Kamišam, un pēc tam komisāram Lāslo Andoram un jums būs iespēja uzstāties debatēs trīs minūšu garumā. Uh, will, um, un pēc tā attiecīgi, cik būs cilvēki pieteikušies, mēs sagatavosim sarakstu noteiktā secībā. Secība ir šāda, ka runās divi dalībvalstu parlamentu deputāti, pēc tam viens Eiropas parlamentu deputāts, pēc tam viens no dalībvalsts, viens no Eiropas parlamenta. Katram ir trīs minūtes laika, un ļoti svarīgi ir, ja vēlties uzdot kādu jautājumu vai īsi reaģēt uz to, ko teica runātājs, jūs varat pacelt zilo kartīti paceliet zilo kartīti, bet tas ir tikai gadījumiem, ja jūs vēlaties uzdot runātājiem jautājumu vai īsi, ļoti īsi komentēt to, kas ir pateikts. Un tad runātājs 20 sekundēs varēs jums atbildēt. Uh, so everything... Tad tas būs tā kā jūsu papildus runāšanas laiks, ja jūs piedalīsieties arī debatēs. Un tagad došu vārdu bez kavēšanās ministram Vladislavam Kosņekam Kamišam, un viņš pārstāv arī Polijas prezidentūru um, špadomē. godātais priekšādātāji, godātais komisāri, dāmas un kungi, deputāti, Eiropas Polijas premjerministra Donalda Tuska vārdā un Polijas prezidentūras vārdā gribu jums teikt paldies par iespēju uzstāties šajā sanāksmē un iepazīstināt jūs ar prezidentūras nostāju jautājumos, kas ir šīs sanāksmes tēma. Piedāvāšu arī ieteikumus. 20. gadsimts ir ra raksturojas ar to, ka ir uzlabojusies cilvēku veselība un cilvēku skaits uz Zemes ir palielinājies četras reizes. Ir. Un saskaņā ar prognozēm uh, nākamais gadsimts drīzāk būs raksturojams ar demogrāfisko nu, implodēšanos. Eiropas īpašais raksturojums vai īpašā iezīme ir tā, ka šīs tendences atstāja uz Eiropu negatīvu iespaidu, bet tā pašā laikā tā ir iespēja atrast inovatīvus risinājumus notiek sabiedrības novecošanās, arvien vairāk imigrantu pārceļas uz Eiropu, un turpmākajās desmitgadēs Eiropa ļoti mainīsies. Eiropas um, sabiedrība, var teikt, nosirmos, un ņemot vērā pašreizējās prognozes, Eiropas iedzīvotāju skaits samazināsies salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem. Saskaņā ar noteiktu ar vienu pētījumu secinājumiem dzimstības samazināšanās tas nav nekas um, tāds uh, dabisks vai dabas likums. Ja mēs pārvarēsim šīs tendences, vai mēs varam tās pārvarēt, īstenojot noteiktus pasākumus, daļa no kuriem prasīs ļoti lielus ieguldījumus. Un uh, nepietiks ar vienas valdības rīcību četru gadu laikā. Mēs šobrīd dzīvojam krīzes apstākļos, mums ir jāsamazina budžeta līdzekļi valstīs, uh, Un par sociālo kohēziju ir daudz vieglāk runāt apstākļos, kad notiek ekonomiskā izaugsme, bet krīzes laikā tas jau ir pavisam citādi. Polijā saka, ka draugs, draugus atpazīst nelaimē vai tad, kad ir iestājies posts un situācijā, kurā mēs esam pašlaik, mēs Mums ir jāizmanto iespēja uzlabot konkurētspēju Eiropā. Tas viss ir saistīts ar demogrāfiju un sociālo kohēziju. Par to visu šajā sanāksmē arī jau ir bijusi runa. Jūs būsiet tie, kas pieņems lēmumu par turpmākajām izmaiņām, kas būs vajadzīgas sabiedrībā. Uh, Analizējot demogrāfiskos procesus, mēs redzam, ka salīdzinošā labklājība mūsu pilsoņiem un augstais sociālās aizsardzības līmenis uh, neapdraud cilvēku iespējas kļūt par vecākiem. Mums ir vajadzīga politika, kas labāk, protams, ļauj apvienot ģimenes dzīvi ar profesionālo dzīvi. Uh, Un investējot ģimenēs, mums ir jāinvestē, vai vienlaicīgi mēs investējam arī izglītības sistēmā. Ir jāveicina vecāku cilvēku aktivitāte darba tirgū, mums ir jābūt inovatīviem Eiropā, un mums ir arvien vairāk iespēju, ko piedāvā politika kā risināt šīs, šos jautājumus. Mums ir nepieciešams lielāks aktīvu sieviešu skaits darbā, darba tirgū un jāpiesaista darba tirgum jaunieši. Kā es jau sacīju, iespēja apvienot ģimenes un profesionālo dzīvi un vienlīdzīgi dalīt ģimenes pienākumus ir, vien, ir daži no būtiskajiem elementiem mūsu politikā. Eiropā ir salīdzinoši liels cilvēku skaits, kas ir pārsniedz 50 gadu vecumu un ko raksturo salīdzinoši laba veselība, kas e, joprojām var būt aktīvi, kas ir saņēmuši labu izglītību, profesionālo izglītību un uh, papildus kvalifikāciju. Un šie cilvēki ir vai rada iespēju mums attīstīties, attīstīt mūsu darba tirgu. Polijas prezidentūras prioritātes cita starpā bija arī paredz arī vecāku cilvēku invest, e, piesaistīšana darba tirgumu, arī brīvprātīgā darba attīstība, un mēs balstījāmies uz iepriekšējo prezidentūru darbu, um, attīst, turpinājām attīstīt tā saucamo aliansi ģimeņu atbalstam. Eiropas padome ir pieņēmusi secinājumus pēc mūsu iniciatīvas par institūciju labāku sadarbību sociālās un ekonomiskās politikas jomā. Mēs ceram, ka mēs varēsim labāk un sistemātiskāk apmainīties ar informāciju starp institūcijām, gatavojot stratēģiskus uh, eh, darba dokumentus tieši sociālās politikas jomā, lai labāk varētu izmantot praktisko pieredzi, kas ir ievākta dalību valstīs. Padome ir pieņēmusi arī secinājumus par vecāku cilvēku potenciālu darba tirgū, uzsverot pozitīvos šī fenomena aspektus. Te atslēgas vārds ir tā saucamā sidraba ekonomika, un vienlaikus papildus iespējas tiek dotas arī jauniešiem. Eiropas stratēģija 2020 paredz at panākt, lai Eiropā atkal notiktu izaugsme un sabiedrības novecošanās uzdod mums mm, jaunus uzdevumus. Mums ir jāizmanto rezerves, kas ir darba tirgū. Demogrāfiskās izmaiņas notiek visai lēni bet uh, akumulētais efekts var būt ļoti, ļoti smagi jūtams. Mums ir jābūt iespējām labāk apvienot ģimenes un darba dzīvi. Un jāpie, jāveic pielāgošanās uh, profesionālajām aktivitātēm, kas ļauj palikt darba tirgu ilgāk un cilvēkiem lielākā vecumā saglabāt darba vietu. Dāmas un kungi, šajos krīzes apstākļos neatteiksimies no Eiropas idejas. Paldies! Dziękuję panie ministrze za pańskie uwagi. Paldies, ministra kungs, par jūsu interesantajām piezīmēm un ievadu šajās diskusijās. Tas tik tiešām saistās ar mūsu paneļu diskusijas šīs dienas tēmu. Un tagad es gribētu dot vārdu uh, Laslo Andorkungam, komisāram. Paldies, uh, priekšsēdētāja Buzek, uh, cienījamie uh, dalību valstu un Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels prieks un gods būt šeit un runāt par divām tēmām, kas ir tik izšķiroši svarīgas mūsu sabiedrības nākotnē, tātad par sociālo kohēziju un demografiskajām izmaiņām. Šie jautājumi ir vēl svarīgāki šīs dienas sarežģītajā um, monetārās, finanšu un sociālās krīzes apstākļos. Uh, cienījamie deputāti, Eiropas demografiskā situācija mainās, Iedzīvotāji noveco visur, dzimstības rādītāji samazinās daudzās dalību valstīs un strādājošā vecumā esošo eiropiešu skaits samazināsies ar nākošo gadu. Tas ir liels izaicinājums, bet mums ir jāatrisina tas. 2006. gada oktobrī Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu, kurā izklāstīja vairākus iespējamos risinājumus demografiskajām izmaiņām bet šī ilgstoša ekonomiskā krīze un ļaunums, ko tā ir radījusi valsts uh, finansēšanas iespējām, ir mazinājuši elastību šai jomā. Lai Eiropas Savienība atkal sāktu atkopties, mums nepieciešams, neskatoties uz ļoti grūtiem laikiem, mums ir nepieciešams tomēr saglabāt skatījumus Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Šī stratēģija atzīst, ka Eiropas labklājība un veiksme būs atkarīga ne tikai no īstermiņa faktoriem, kā piemēram konkurētspēja izmaksu ziņā, bet arī ilgtermiņa faktoriem, kā piemēram cilvēku kapitālu kvalitāte, vidas, efe, vidas resursi, efektivitāte un sociālā kohēzija. Panākumi būs lielā mērā atkarīgi arī no tā, kā mēs risinām demogrāfisko izmaiņu sekas un it īpaši kā attiecamies pret novecošanos. Divi galvenie stratēģijas mērķi ir nodarbināt 75% nodarbinātības uh, līmeni eh, vecuma grupā no 20 līdz 65 gadiem un līdz 2020 gadam likvidēt sociālo izslēgtību. Šo mērķu sasniegšana un spēcīga solidaritātes saglabāšana starp paudzēm nebūs iespējama ja vien vecākiem cilvēkiem mūsu sabiedrībā nebūs svarīgāka loma. 2010. gadā tikai 46,3% cilvēku vecumā no 55 līdz 64 gadiem bija nodarbināta Eiropas Savienības 27 valstīs. Tas ir 8,8% vairāk nekā 2001. gadā. Tātad mēs jau esam panākuši progresu, bet vēl pie tā ir jāstrādā. Mēs joprojām esam tālu no Uh, nodrošinātu uh, šo 65 gadu pensijas uh, līmeni. Un faktiskais pensiju vecums, jāsaka, ir bijis līdz šim tikai 61,4 gadi. Komisija ļoti uzsver, ka nepieciešama pensija reforma, īpaši 2012. gadā izaugsmas pārskatā, kas tika prezentēts pagājušā mēnesī. Mūsu galvenais mērķis ir valsts finansējumu padarīt ilgspējīgu, īpaši prasot dalībvalstīm ierobežot šīs papildus pensijas schēmas, ir prasīts pacelt arī pensijas vecumu. Protams, ka ir labi, ka cilvēki dzīvo ilgāk, bet ja mēs gribam panākt, lai pensijas sistēmas varētu nodrošināt adekvātas pensijas un samazināt nabadzību veco cilvēku vidū, ir jāizmanto arī uh, šīs dzīves ilgums un jāpagarina arī darba dzīves ilgums. Tāpat laikā gribētu uzsvērt, ka pensiju reformas kā tādas nebūs pietiekamas, lai risinātu šī, šos novecošanas uh, sekas. Ja cilvēki pensionēsies vēlāk, nebūs godīgi sakot nekāda nozīme šim pagarinātiem pensijas vecumiem, ja cilvēki nebūs spējīgi strādāt. Baltie grāmatā par pensijām, ko mēs sagatavojam, mēs tieši skatīsim šos jautājumus. Mēs arī skatām, kādu labumu dod šī aktīvā novecošana. Tā tad ir jārod labāks iespējas cilvēkiem saglabāt vietu darba tirgu, būt aktīviem sabiedrībā un dzīvot neatkarīgi. Aktīva novecošana nav kaut kāds eifēmisms, lai cilvēkiem atņemtu labi pelnīto pensiju, bet uh, Te ir runa par labāku sabiedrības veidošanu visu vecumu cilvēkiem. Dāmas un kungi, nākamgad mēs veiksim milzīgu darbu, lai virzītu uz priekšu šo darba kārtību, jo nākošais gads būs aktīvas novecošanas un solidaritātes gads. 2012. gadā Eiropas Savienība centīsies pievērst uzmanību novecošanas problemātikai un arī izmantot iespējas, ko tā dod. Doma ir, eh, protams, veicināt eh, labāku nākotni gan jauniem, gan arī eh, šai sabiedrībai, kas noveco. Vēl viena joma, kas ir ārkārtīgi svarīga, tas ir ar vienu pieaugušās nevienlīdzības Eiropā. Mēs redzam, ka šāda nevienlīdzība pastāv daudzās jomās. Daudz cilvēki ir zaudējuši ilūzijas, un viņi ir atrauti no reālās ekonomikas, no politikas, no sabiedrības kā tādas nevienlīdzība, šī atvisināšanās un attālināšanās no Eiropas sociālās kohēzijas grauja Eiropas sociālo modeli. No ekonomiskā viedokļa nevienlīdzība grauja ilgspējīgi izaugsmi. Mēs nevaram sasniegt šos mērķus, ja nenodrošinām tādus visiekļaujošākus mērķus. Vēl trīs jomas, ko mums ļoti uzmanīgi jāizskat pašreizajā periodā, ir sekojošas. Pirmkārtām pastāv geogrāfisks nevienlīdzības starp uh, reģioniem, un tas atkal ir kaitīgi vienotiem tirgum. Nepietiekami izmantotas periferālās zonas. Uh, tas uh, palielina ekonomisko nelīdzsvaru un rada sociālo spriedzi. Ieņēmuma atšķirības starp reģioniem pēdējā laikā ir samazinājušās Eiropas Savienībā, kas ir laba ziņa, bet atšķirības joprojām saglabājas milzīgas. Demogrāfiskā situācija tiek aplūkot reģionālā kontekstā, bet pagaidām ir maz piemēru tādai notai rīcībai, lai risinātu šos izaicinājumus. Pārāk bieži demografiskās izmaiņas tiek uzskatītas kā a, problēma un netik daudz kā iespēja, un es domāju, ka šī attieksme būtu jāmaina. Otrām kārtām mums ir ļoti degoša problēma - jauniešu bezdarbs. Jāpanāk, lai jauniem cilvēkiem būtu pareizās iemaņas darba tirgū. Tas ir izšķiroši svarīgs jautājums. Pat eh, šodien ir tūkstošiem kompāniju, kurās ir darba vakances, vienkārši tāpēc, ka viņi nevar atrast atbilstoši izglītotu darba spēku. kvalificēta darba spēka trūkums eh, vēl tikai tālāk padziļinās ekonomisko lejupslīdi, kas tikai palielinās bezdarba eh, apjomu. Un trešais eh, punkts, ko gribēju šeit uzsvērt, ir migrācija. Eiropā nepieciešama konkrētāka pieeja migrācijai, kas balstīta uz iemaņām. Progresīva tendence šai ziņā būtu būtisks solis Bet tur jāņem vērā arī sociālo sistēmu iespējamais devums, jādomā par savstarpējo profesionālo atzīšanu, kas būtu ļoti svarīgs priekšnosacījums, jādomā par aktīviem tirgus nosacījumiem un izglītības eh, politikas nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka eh, migrējošie iedzīvotāji un to pēc taču varētu integrēties darba tirgu. Eh, godātie deputāti! ar uh, savu stratēģiju 2020 Eiropa principā atzīst, ka mums ir jādomā par sociālo un teritoriālo kohēziju tā, lai izaugsmas un, uh, lai izaugsmas un nodarbinātības iespējas būtu plašas. Izglītība, nodarbinātība un uh, nabadzības samazināšana ļoti tiešām mērā ir saistīts ar vienlīdzību. Uh, 2011. gada izaugsmas pārskatā Eiropas komisija norādījusi, ka galvenā prioritāte ir uzlabot sociālās aizsargātības sistēmas, lai pasargātu viss uh, neaizsargātākos fiskālās konsolidācijas apstākļos. Tas nozīmē, ka politikas lēmumu pieņēmējiem jādomā, cik uh, godīgi ir šie konsolidācijas pasākumi. Uh, konsolidācija, kā es teicu, ir jābūt godīgai un nastu ir jāizdala uz visiem. Komisija aicina dalību valsts strādāt, lai uh, saglabātu sociālās aizsargātības stabilizējošo lomu. Uh, nevienlīdzības uh, raksturs Uh, nosaka, ka ar to mēs varam cīnīties tikai spēcīgi sadarbojoties politiskā līmenī un sadarbojoties uh, Eiropas Savienības līmenī un dalību valstīs. Un tāpēc man ir nepieciešams jūt ļoti spēcīgs atbalsts. Un paldies par jūsu uzmanību. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Paldies, uh, komisāra kungs. Uh, thanks a lot. Uh, now we start our discussion. At the... Tagad sāksim diskusijas un pirmais manā sarakstā Portugāles parlamenta deputāts Nuņo Filipa Maties. Vārds jums. Senjor prezident, senjor ministru, senjor komisārju. Paldies priekšstādātāji, komisāru kungs, cienījamie kolēģi. Pirmām kārtām es gribētu pozitīvi vērtēt šo iniciatīvu. Es domāju, ka laiks ir pienācis šādiem pasākumiem, bet Mums jābūt pietiekami drosmīgiem un eh, jāvēl šāds pasākums veikt eh, mūsu kopienas darba kārtībā. Eh, šī sanāksme tikai stiprina mūsu solidaritātes gadu, garu, un es ceru, ka tā mēs visi būsim veiksmīgāki šajā Eiropas projektā. Šis mums ir laiks pārdomām, bet tomēr nepieciešama arī rīcība un reakcija. lai mēs saglabātu Eiropas civilizācijas uh, vērtības, kas ir izšķiroši svarīgi apstākļos, kad mēs vēlamies saglabāt savu spēju, radīt, uh, veikt inovācijas un dot kādu pievienoto vērtību. Uh, manā uzrunā centrālais punkts ir tāds, ka vēstures griežos jau Eiropa ir bijusi tāds labs piemērs, runāt par vērtībām, kā mēs esam organizējušies, bet uh, tīri ar ilgspējības ziņā mēs esam. Mēs nodrošinājām labklājību, kas uh, radīja konkurētspēju, ko mēs varējām tālāk attīstīt šajos krīzes apstākļos jo visi mēs esam pakļauti globalizētai ekonomikai un konkurencei. Pasaule uh, sadalās tirdzniecības blokos, mums ir nepieciešama izaugsme, kas ļauta mums uh, saglabāt mūsu civilizācijas vērtības, ko mēs esam izveidojuši. Sasniedzot šīs krustcelas, uh, gribētu uh, norādīt uz šo ārkārtīgi lielo nepieciešamību pievērst uzmanību tai labklājībai, ko mums vajadzētu spēt nodrošināt. To mēs varbūt neesam vienmēr izdarījuši tā, kā mēs to vēlamies bet Eiropas sociālajai ekonomikai tas ir nepieciešams. No šī brīža mēs labi apzināmies, ka ekonomiskās izaugsmas trūkumi ir ietekmējuši sociālās un demogrāfiskās tendences, kas savukārt var graut mūsu vērtību ilgspējību. Šīm vērtībām jābūt uh, pamatā mūsu Eiropas sociālajiem modeliem. Tātad mums ir nepieciešama reakcija Mm, dažādos virzienos. Negribu pārāk daudz laika tērēt, tāpēc runāšu ļoti konkrēti. Tātad mums ir nepieciešams, lai politiskie līderi uzmanību vērstu uz uh, nākošo uh, paauģu, nevis nākošo vēlēšanu uh, prioritātēm. Otrām kārtām jāveicina saiknes un uh, elastība, izmantojot finanšu instrumentus. Nepieciešamas konkrētas rīcības programmas izaugsmas nodrošināšanai. Uh, vēl viens centrāls svarīgs elements. Jābūt ir patiesam Eiropas sociālajiem modelim. Tas ir jāvelta konkrētām paauģu vajadzībām tālāk. Mums, kā Eiropiešiem, dažādās Eiropas daļās ir jāpalīdz, lai nodrošinātu, ka mūsu civilizācijas vērtības tiek nestas tālāk pasaulē, jo šādā veidā mēs varam uh, ģenerēt jaunus modeļus. kas uh, ļaus mums uh, iziet no šīm neilgspējīgām situācijām. Mums ir jāstrādā, lai mēs varētu nodrošināt, uh, turpināt nodrošināt sociālo kohēziju un būt tādiem civilizācijas paraugiem, kā mēs līdz šim esam bijuši. Paldies! Dziękuję bardzo e, koledze za zabranie głosu. Paldies. Tagad došu vārdu Francijas senāta pārstāvim Žans, Žanam Lui Lorānam. Monsieur le Président. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Vakardienas un šodienas uh, e, sanāksmi, ko mēs veltam sociālajām un ekonomiskajām uh, Eh, sekām, kas iziet no demografiskās situācijas. Un tur mēs esam nonākuši pie secinājuma, eh, pie tā diezgan negatīva secinājuma. Mūsu eh, valstis saskars ar negatīvajām globalizācijas sekām, pastāv arī krīzes radītās problēmas, valstu parādi, uh, Un tas uh, ir uh, pastiprinājis uh, nabadzību, kuru mēs domājām ir izskaust kopš 1945. gada. Uh, šī neparastā situācija, uh, principā, mm, novada mūs atpakaļ pie Eiropas uh, paša radītāja galvenajām idejām un labklājību. Mums bija šis ideāls, ka tad, kad uh, migranti kas mums ir jāuzņem, vienalga kādos veidos, ka viņi ir cerība un spēks, kas risinās mūsu novecošanās problēmu. Un bieži vien mums ir bijusi tendence tomēr šos imigrantus atgriezt atpakaļ izcels, izmel, izcelsmes valstīs. Un šī vēlme uzlabot eiropiešu dzīvi ir kļuvusi svarīgāka apstākļos, kad ir arvien grūtāk piekļūt pie palīdzības un veselības aprūpas. Es tomēr negribu domāt, ka Eiropai ir jāatkāps un jāpadodas. Sociālā kohēzija jebkurā gadījumā būtu garantija mūsu kontinentam, bet šis jautājums par piekļuvu veselības aprūpe ir ārkārtīgi smags. Eiropai ir jāpātrina uh, Uh, diplomu savstarpēju atzīšanu veselības jomā, lai varētu atvieglot uh, pārobežu sadarbību un lai varētu mazināt uh, šo risku, ka trūks veselības aprūpas darbinieku. Ir nepieciešams arī skaidrāks juridiskais dienests valsts dienestiem, juridiskais ietvars valsts dienestiem šai sakarībā. Uh, Mēs tāpat eh, nevaram pieņemt eh, to, ka Eiropa ir tikai, tir, tikai tirgus. Un uh, varbūt, ka mēs izjūtam uh, krīzes problēmas, sekas, bet šai ziņā mēs varam arī rīkoties, lai atgūtu savu pilsoņu uzticību. Un es zinu, ka daudzas krīzes ir uzsākušās, bet tās rīcības vērtība, ko mēs gribam veikt, tā ir svarīga un to nosaka ētika, un pie šīs ētikas mums ir jāstrādā kopā mūsu Eiropā, gan izglītības un apmācības ziņā, un arī runājot par pētniecību. Paldies! Paldies! Un tagad saskaņā runātāju sarakstu došu vārdu Boruseviča kungam no Polijas senāta. Paldies, priekšādētāji! Un tagad došu vārdu Jāsloveckas kundzei no Polijas parlamenta. Paldies, priekšādātāji. Komisārs savā runā izcēla to, ka ekonomiskās krīzes um, nu, ieguvums vai vērtība, tas ir cilvēku kapitāls. Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek pasaulē, tad izmaiņas pasaulē veids eiropieši, kas gan nedzīvo Eiropā, bet ASV vai, vai na, Ķīnā. Talanti nāk no Eiropas un cilvēku resursu kapitāls Eiropā ir ļoti liels mēs runājām par sociālo fondu un nebija patīkami dzirdēt, ka šis fonds varētu pārvērsties par nabadzības pārvarēšanas fondu. Mēs diskutējām par mobilitāti, un vakar runājām par to, cik lielas barjeras ir jāpārvar cilvēkiem, kas vēlas strādāt citur. Un mēs redzam, ka Eiropā barjeras tiek likvidētas pārāk lēni. Ar to mēs neapliecinām, ka esam gatavi veicināt mobilitāti. Tikai 3% cilvēku Eiropā izmanto darba ņēmēja mobilitātes iespējas. Visi gaida, kad priekšnoteikumi uzlabosies, kad noteikumi kļūs vienkāršāki. Nav izdarīts viss iespējamais. Jauni cilvēki ir tie, kas uzņemās risku, kas veida, veido darba vietas, dibinot uzņēmumus, uh, un kopienas līmenī nav instrumentu, ar ko atbalstīt šos jaunos cilvēkus, kas dibina mazus vai vidējus uzņēmumus, kaut gan tieši tajos slēpjas darba vietu potenciāls. Un runājot par ģimeņu vajadzībām, vai mēs vispār zinām, kādas ir ģimeņu vajadzības, uh, vai mēs zinām reāli, kāda ir situācija. Mēs runājam par kaut ko, ko esam apņēmušies, par instrumentu izveidi, bet vai mēs dzirdam to, kas nodarbina ģimenes? Ir pienācis laiks ieviest kārtību mājā, kurā ir Uh, vajadzīga atkal kārtība. Beļģijas pārstāvis sacīja, ka Eiropā ekonomiskā pārvaldība varētu palīdzēt risināt situāciju, un par, es domāju, ka to varētu attiecināt arī uz sociālo jomu. Paldies! Un tagad došu vārdu Andžejam Galazevskim no Polijas Seima. Paldies, priekšādātājs kundze! Mēs divas dienas esam uzklausījuši diskusijas par sociālajām norisēm, par, daž, par atšķirībām starp dalību valstīm, piemēram, apvienotajā karalistē. vidējais uh, darba ņēmēju vecums. Tātad uh, apvienotajā karalistē ir daudz imigrantu, kas ir jauni gados, bet kas netiek iekšā darba tirgu, kamēr Igaunijā vecākiem cilvēkiem ir iespējas strādāt tikai līdz noteiktam vecumam, un veciem cilvēkiem ir ļoti grūti um, iekļauties no jauna darba tirgū. Kas tad ir, varētu būt kopīgs apvienotai karalistei un Igaunijai? Tas, ka nepietiek darba vietu gan jauniešiem, gan veciem cilvēkiem. Šīs problēmas ir saistīts ar struktūrālām nepilnībām. Un, manuprāt, galvenā problēma ir jaunu darba vietu radīšana. Un tikai šādā gadījumā, ja ir darba vietas, tad ir pienācis laiks lemt, kam darba vietas piedāvāt - jauniem vai veciem cilvēkiem notiek paauģu nomaiņa, cilvēki dzīvo ilgāk, vecāki cilvēki, arī es, ilgāk saglabā aktivitāti, un aktīvi cilvēki parasti ir arī ar labāku veselību, viņiem nav nepieciešams tik bieži doties pie ārsta, izmantot veselības aizsardzības sistēmu, un no viņiem iegūs darba tirgus, un tas nāk par labu arī valsts budžetam. Tāpēc man ir priekšlikums komisāram. Es gribētu aicināt, nu, nepiedāvāt tādu vidējo eh, kaut kādu rādītāju, kādu atbalstu sniegt dalību valstīm, bet labāk izveidot pakalpojumu vai instrumentu grozu. Vajag nevis vienu Eiropas stratēģiju, bet virkni priekšlikumu, kas darētu gan Igaunijai, gan apvienotai karalistei. Paldies! Tagad došu vārdu Hermanam de Krokungam no Beļģijas parlamentu. Lūdzu! Aha. Dobrze. W takim razie proszę pana Desmonda Mulieta. Tomēr nē. Došu vārdu Muglieta kungam no Maltas parlamenta. Thank you, Mr. Chairman. Although... Paldies, priekšsēdētāji. Kaut gan mums nav pārāk augsts eh, bezdarbs, eh, ir problēmas ar darba spēka līdzdarbību. Tātad šeit es runāju konkrēti par eh, sievietēm, kas vecumā virs 40 gadiem ir nodarbinātas. Lielākā daļa risinājumu, kas te tiek ierosināti, ir uzlabot bērnu aprūpas iespējas, un mana valsts izmanto līdzekļus pat no pašreizējās kohēzijas programmas, lai nodrošinātu bērnu aprūpi uh, un veidot šādus centrus. Es jau uzdevu jautājumu senatoram Augustenkungam. Reālais izaicinājums ir darba vietu radīšana, kā mēs samazināsim birokrātiju nu, darba devējiem, kā mēs radīsim nodarbinātības nosacījumus, kas neatgrūž investīcijas, kā mēs veidosim jauna veida darba vietas. Es nepiekrītu Augustin kungam, ka risinājums uh, globalizācijai ir vietējs. Ir zinām reģionu, zināms valsts, kuras nav spēcīgā pozīcijā, lai cīnītos ar globalizāciju. Paši satrauti. Mums ir jāmaina domāšana pat Eiropas līmenī. Jāveicina labākā prakse. Un jaunie cilvēki ir jāpārvirza no šo bezdarba uh, pabalstu saņemšanu uz darba vietām. Jādod viņiem stimulu, lai viņi iegūtu darbu un paliktu darbā un strādātu un strādātu pie savas nākotnes. Tāpat arī padomāsim par ražošanas izmaksām tādās valstīs kā Malta, piemēram. Ražošanas izmaksām ļoti svarīgs ir enerģētikas, enerģijas jautājums, un tieši šeit kohēzijas politika varētu uh, dot ieguldījumu, kā mēs varam samazināt uh, enerģētikas iz, en, en, enerģijas izmaksas uh, tādā valstī, kur, piemēram, 90%, 99% uh, apmērā ir atkarīgi no fosīliem kurināmajiem. Tātad mums ir nepieciešams vairāk stimulu, kā padarīt ēkas energoefektīvākas. Īpaši vajadzētu palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu izmantot varbūt atjaunīgos energoresursus, lai samazinātu energoizmaksas un pat arī vairāk pētniecības vajadzētu veikt šajā jomā. Vakar referents Van Nistelroja kungs atsaucās uz pētniecību, īpaši uz ierosinājumu palielināt pētniecības uh, budžetu un uh, kā konverģences valsts un konverģences reģioni varētu saņemt palīdzību, lai labāk izmantotu šo palielināto finansējumu, un viņš norādīja, ka viņš nāks klajā ar kaut kāda veida uh, vadlīnijām, ekscelencei. Attīstītākā, attīstītākajam tehnisk, tehniskajam darbam izpētē nepieciešami resursi, klasteri, tātad iespējas, un te nav runa tikai par konverģences reģioniem, kur no tā var iegūt. Tām vajadzētu būt arī valstīm un reģioniem, kas ieies pārejas fāzē un kurām nav varbūt šī nepieciešamā kapacitāte tāpēc, ka pastāv zināmas tradīcijas, šīm valstīm varbūt nav, teiksim, pētniecības finansējuma ilgas tradīcijas, arī kapacitāte, teiksim, izvietot no šī valsts vai reģiona lieluma un tāpat arī atkarībā no geogrāfiskā izvietojuma, teiksim, ja jūs esat perifērijā, tad nav īpašas klasteru iespējas. Es domāju, ka pētniecība un inovācijas var palīdzēt, tikai jāskatās, kuriem reģioniem tik tiešām ir nepieciešama šī palīdzība, jo uh, Eiropas uh, līdzekļiem vajadzētu sasniegt tos reģionus, uh, kur pētniecība tiešām varētu palīdzēt, lai cīnītos uh, pret globalizāciju un tā rezultātā, lai tiktu radīts darba vietas. Dziękuję bardzo. Paldies. Tagad došu vārdu kan Kalinai Venelinovai Krumovai viņa pārstāv Bulgārijas parlamentu. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Bulgārijas delegācijas vārdā gribu teikt paldies par šīs kopīgās uh, sanāksmes organizāciju. Bezdarba palielināšanās un nepieciešamība reformēt pensiju sistēmu ir būtiski jautājumi arī Bulgārijā. Vajadzētu uzsvērt, ka problēmas radušās tāpēc, ka daudzus gadus um, situācijas smagums ir ticis ignorēts. Mums ir jāatstāj saviem bērniem mantojumā labāka nākotne, un viens no soļiem varētu būt palielināt pensionēšanās vecumu. Mēs zinām, ka neko ātri nevarēs izdarīt, un tāpēc gribam aicināt visas Eiropas Savienības dalībvalstis dalīties pieredzē ar mums, sevišķi informēt par pozitīvo pieredzi. Tāpat būtiski ir izcelt solidaritātes nozīmi. Bulgārijas iedzīvotājiem būtu labi zināt, ka viņi nav vieni ar savām problēmām. Cilvēki, kas ir vecāki par 60 gadiem, varētu palikt darba tirgū. Šogad Bulgārijā mēs tad drīz pieņemsim budžetu nākamajam gadam, un pašlaik krīzes apstākļos mūsu budžets ir adekvāts, un tajā ir ņemti vērā sociālās vienlīdzības aspekti un citi, par ko mēs runājam šodien un vakar. Eiropas līmenī būtu nepieciešams atbalsts arī jaunajām dalību valstīm. Paldies! Un tagad došu vārdu Zitai Gurmai no Eiropas parlamenta. Paldies! Paldies! Es esmu ļoti priecīga par šo sanāksmi, ko organizē Polijas prezidentūra. Yes, we, we so, all, ļoti priecājos piedalīties šajā sanāksmē, un šādas sanāksmes vajadzētu rīkot biežāk. Eiropā notiek izmaiņas Tās nav tikai pozitīvas, pieaug jauniešu bezdarbnieku skaits, ir jāpalielina pensionēšanās vecums, un mūsu, tad Ungārijas valsts um, komisārs ir atbildīgs par balto grāmatu par pensiju reformu. Mums ir pieci miljoni bezdarbnieku Ungārijā, un lielākā daļa no tiem ir jauni cilvēki, un lielākā daļa no šiem jauniem cilvēkiem tās ir jaunas sievietes. Barozo kungs runājot par um, jauniešu bezdarbu, izcēla šīs problēmas smagumu. Kāpēc es par to runāju? Tagad mēs redzam lielās politiskās pārmaiņas Arābu valstīs un redzam, ka ar jauniešu bezdarbu sastapsies arī šīs valstis. Uh, bet labā ziņa mums ir, ka Āfrikā šī problēma ir vēl smagāka nekā Eiropā. To varētu nosaukt par bumbu ar laika degli. Runājot par pensiju reformu un balto grāmatu, ko pieminēja kolēģis, um, es neesam priecīgi par to, ka šī baltās grāmata ir aizkavējusies, mums to solīja jau novembrī, un es raizējos arī par tā saucamo. par dzimumu līdztiesības perspektīvu. Vai mēs varam atteikties no sieviešu potenciāla Eiropā? Uh, Mums, es domāju, ka nē. Pensiju reformai ir jābūt tādai, lai dzimuma līdztiesības elements tajā būtu pilnībā ņemts vērā. Sievietes veido lielāko daļu no strādājošajiem. Runājot par demografiskām pārmaiņām, mums ir jādomā par to, kā apvienot ģimenes un darba dzīvi. Un uzklausot Sērtenberga kungu Berlīnē, es dzirdēju, ka mums ir jādalās ar labo praksi. Eiropā ir vidēji divi bērni atvainojos, Norvēģijā ir divi bērni katrā ģimenē, līdz ar to ir nodrošināta arī nu, tāda pensiju sistēma, kas ir ilgtspējīga. Ko nozīmē pensiju reforma Eiropai? Mēs pieredzam ne tikai finanšu krīzi pašlaik, bet arī morālo krīzi. Runājot par parlamenta vēlēšanām, tajās piedalījās salīdzinoši ļoti maz cilvēku, un ja mēs gribam dot Eiropas pilsoņiem iespēju piedalīties Eiropas veidošanā, uh, tad mums jāatbild arī uz jautājumu, vai mēs pietiekami, vai mēs pareizi izturamies pret saviem pilsoņiem, cik cieši ir kontakts ar mūsu vēlētājiem. Eiropas pilsoņi grib zināt, nu kas ar viņiem notiks, ar ko viņi var rēķināties nākotnē, vai nākamā dienā varēs nopirkt maizi, vai bērniem varēs nopirkt apavus. Tās ir problēmas. Grūtāk saprast ir vienkārši, ja dzird tikai kaut ko par kohēziju, nezinot, ko tas īsti nozīmē. Mums ir jāparāda, ka mēs spējam pieņemt atbildīgus lēmumus. Un redzēsim, kas notiks nedēļas nogalē. Mēs visi redzam, kas notiek Eiropā. mēs redzam, ka mums nekas cits neatliek. Mums ir jāuzņemas atbildība par saviem eh, pilsoņiem. Un vēlreiz liels paldies Polijas prezidentūrai. Paldies! Paldies Gurmai kundzei. Tagad uh, Ailenai Gaiškovai no Čehijas senāta pane předsedající, dámy a pánové. Paldies, priekšētētāji, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos izteikt vispārīgu komentāru par mūsu tematu un pēc tam konkrēti par pētniecību un zinātni, kas atbalsta izaugsmi. Sākumā gribētu teikt paldies Polijas prezidentūrai par tematu, ko tā ir izvēlēsies šai sanāksmē. Sociālā kohēzija, Eiropas sociālais modelis ir Eiropas tālākajā attīstībā un visai pasaulē ļoti būtisks jautājums. Dalību valstu interesēs ir tās, kā šai tēmē jāpiešķiram lielāka uzmanība. Esmu bijusi gan visās uh, starp parlamentu uh, sanāksmēs, un uh, ļoti žēl, ka šodien nav atnākuši pietiekami daudz dalībnieku. Es domāju, ka šodien tā ir vispārīga Eiropas problēma. Mums Čehijas republikā ir ļoti liela skepse raugoties uz Eiropu. Tā ir jūtama gan rīzvē katru dienu. Cilvēki un plašsaziņas līdzekļi, kad uh, viņi domā par Eiropu, tad viņi domā galvenokārt par naudu no struktūra fondām. Uh, un birokrātiskiem priekšrakstiem. Viņiem nav tāds sajūta, ka Eiropa kaut kādā veidā varētu palīdzēt vai palīdz. Bet lielākā daļa cilvēku mums piekrīt, kad mēs sakām, ka mēs tikai kopā, kā integrēta Eiropa, būsim spējīgi globālā pasaulē izdzīvot. Mums mūsu kontinentu ir jāizstāv. Mūsu kontinentu, kurā mums ir ļoti labi, ļoti labs dzīves līmenis. Tas ir eh, kontinents, kurā cenšamies sasniegt ilgspējību. Šis mērķis ir labs pamats turpmākai integrācijai. Esmu pārliecināta, ka tā ir vīzija, kas būs eh, spējīga virziet uz priekšu Eiropu. Sociālās kohēzijas jautājumā mums ir jāturpina darbs un ir skaidri jāpasaka, tā, tas ir Eiropas jautājums. Tas ir jautājums, ko dalībās varbūt vēl nav pilnībā apzinājušās. Gribētu atsaukties uz kādu no iepriekšējiem runātājiem. Arī nauda, kas ir paredzēta zinātnes un pētniecības attīstībai. Jā, ko, kohēzijas politika mazāk attīstītos reģionos, vairāk naudu iegūti mazāk attīstītos reģionos, tas, protams, ir pareizi, tas ir arī kohēzijas politika politikas princips, bet problēma ir tāda, ka pie mums Čehijā zinātniskie centri atrodas galvenokārt eh, Prāgā. Un Prāga ir viens no vairāk attīstītiem reģioniem. Un šādi reģioni nevar saņemt naudu no kohēzijas fonda, un tas ir ļoti žēl. Ja mēs būtu spējīgi zinātniekus, kuri jau šodien labi strādā, atbalstīt vēl vairāk, tad viņi varētu kļūt izcili zinātnieki. Mūsu konkurences spēja un uh, mūsu izaugsme varētu palielināties. Tas ir uh, neliels komentārs. Uh, vakarnēs runāju, ko teica Nistāroja kungs. Es domāju, ka Līdzīgas problēma būs arī citām nelielām dalību valstīm. Vēl viena vēlme par 2012. gadu. Es vēlu Eiros parlamentam un dalību valstu parlamentiem, lai mēs varētu kopā nodefinēt uh, jaunās Eiropas definīciju. Tādējādi mūsu pilsoņiem sniegt iespēju mierīgai attīstībai un izaugsmē arī nākotnē. Un es domāju, ka mēs kopā to varam panākt. Dziękuję bardzo. Paldies. Un tagad došu vārdu. Kevinam Hopkins kungam no apvienotās karalists pārstāv palātas. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu teikt, ka es augstu vērtēju uh, Gurmai kundzes uh, stāstīto ļoti tāds skaislīgs mm, viedoklis par eh, bezdarbu un sociālajām problēmām, kas no tā izriet. Eh, viņi runāja pārsvarā par jauniešu bezdarbu, bet jāsaka, problēma kopumā ir plašāka. Mums uh, ir bijuši tādi diezgan pārsteidzoši signāli no sanāksmēm pēdējās pāris dienās. Dažas valstis ir satrauktas par zemu dzimstību. Mums nav Lielbritānijā šī problēma, mums ir pretēja problēma, mums ir pārāk daudz iedzīvotāju, bet arī tajās valstīs, kur zem, zem, zema dzimstība, dažās ir ļoti spēcīgas emigrācijas plūsmas, un šobrīd sāk pietrūkt uh, profesionāli jaunieši. Un notiek imigrācijas tādām valstīm kā Lielbritānija, kur uh, mēs esam pozitīvi uzņēmuši jaunus profesionālus cilvēkus kuri nu, tādējādi aizbraucot savas uh, iemaņas ir atņēmuši savai valstī, bet saņēmē valstīs tādās kā Lielbritānija, eh, šie profesionālie un enerģiskie cilvēki ir uh, saņēmuši darbu, kaut gan tāpat tā kā daudzi vietējie jaunie cilvēki ir mm, zaudējuši iespēju strādāt. Un Anglijai Tāpēc ir nepieciešami stimuli, lai varētu apmācīt tos jaunos cilvēkus, kas ir izkrituši no darba tirgus. Un kā es teicu, Uh, prasīgākās uh, darba vietas vakantas šobrīd aizpild ļoti motivēti un profesionāli cilvēki no Austrum Eiropas. Un jāsaka, tas noteikti ir jūsu, kā saka, jauniešu ziets, jo ja visi jūs jaunieši jūsu valstīs ir tādi, tad jums ir, jāsaka, visbrīnišķīgākās valsts, un to es domāju absolūti godīgi un patiesi. Es zinu cilvēkus savā pilsētā, viņi priecājas par tik profesionāliem jauniešiem, uh, kuri tik labi runā angliski, jo mēs, jāsaka, citi nevienā citā valodā neprotam runāt kā tikai angļu. Bet tā ir daļa šajā bezdarba problēmā, un mēs šo problēmu nevaram atrisināt, nodrošinot kaut kādas lielas iedzīvotāju kustības. Nodarbinātība ir jārisina kā problēma visā attīstītajā pasaulē un visā pasaulē kopumā. Un to mēs neatrisināsim ne ar kādiem taupības pasākumiem. Ir liels spiediens, lai uh, arī taupības ietvaros būtu kaut kāds valsts finansējums, tātad doma ir, ka būs zemāki uh, nodokļu maksājumi, lielāki sociālie maksājumi, bet tas viss deficītu padarīs tikai sliktāku, un es domāju, ka tas nav loģisks risinājums. Tātad dzīves standarti tiek tā kā grūsti uz leju daudzās valstīs, lai cilvēki dzīvotu atbilstoši saviem līdzekļiem, bet tāpat laikā mums ir daudz neizmantotas kapacitātes, tīpaši bezdarba jomā, bet tāpat laikā dzīves uh, līmenis iet uz leju no vienas puses it kā ir maza vai pazemināta ražošana, bet no otras puses ir šī ražošanas neizmantotā kapacitāte. Ja to izmantot, ja radītu darba vietas, ja iekustinātu ekonomikas, tad eh, bezdarbs samazinātos, eh, dzīves līmenis eh, varētu paaugstināties. Un šis deficīts kā tāds atrisinātos, kā mēs to panākam, tas ir sarežģītākais, un tur man šobrīd nav laika iedziļināties. Bet lieta ir tāda, deflācija Un es domāju, ka Eiropas Savienība un lielākais vairums attīstīto valstu ir pārņemtas ar savu ekonomiku deflāciju, lai tiktu galā ar finanšu deficītu problēmām. Bet vajadzētu gluži pretēji rīkoties. Mēs jau zinām, kāda bija pieredze 30. gadu sākumā daudzās valstīs. Daudzas valsts samazināja izmaksas, radīja masa, masveida bezdarba un tad Keinsa teorijas tika izplatītas un tad arī sākās šī atgūšanās. Bet jāsaka, mēs visu laiku atkārtojam pagātnes kļūdas savā rīcībā. Ja mēs gribam tiešām tādu saprātīgu sociālo kohēziju un sociālo modeli, tad mums ir jāmaina savu pieeja ekonomiskai pārvaldībai. Mums ir jāpārvalda ekonomis, ekonomika, ievērojot uh, pilsoņu intereses, nevis uh, gādājot par tirgiem, jo tirgi paši šīs problēmas neatrisinās. Tirgi ir kļuvuši ļoti moderni pēdējos gados, ļoti modē, Tie darbojas savā tirgus ekonomiku ietvarā, bet tie nav veiksmīgi nodrošinājuši darbu visiem cilvēkiem, un tieši šī problemātika mums jāaplūko tagad. Mums jāatgriežas pie intervencionistiskas pieejas un nevis pieļaut uh, uh pārēju uz tādiem globāliem tirgiem un ļaut tirgiem darboties absolūti neierobežot. Paldies! Paldies! Tagad Edīte Baurei vārds. Szépen, elnök úr, és engedje meg, hogy... Jā, paldies. Atļaujiet man uh, ievadā paust atziniem polijas prezidentūrā. Es vēlos to sveikt, uh, jo tā ir iekļāvusi sociālos tematus savā darba kārtībā. Ir tīpaši pagājušajā gadā uh, par šo tematu plenārsēdē ļoti maz runāts, bet šos divas uh, dienas mēs par to runājam vairāk, vairāk nekā visu iepriekšējo gadu. Tas daudz saistīts arī ar to, kā ekonomikas problēmu risināšanai šī joma sniedz arī iespējas, bet bieži vien mēs maz neievērojam, ka mūsu vidū ir sociāla vērtību krīze kuras sekas var būt tikpat ļaunas kā ekonomikas krīzes sekas. Man ir tāda sajūta, ka mūsu vidi ir ļoti labi analīzes veicēji un uh, ka diagnoze noteikti pareizi. Bieži vien mēs zinām, kāda būtu risinājuma, bet uh, mēs nezinām, kā tam visiem ķerties klāt. Tāda situācija ļoti daudzās jomās, jo ātrāk virzās uz priekšu laiks, jo vairāk mēs redzam, ka šī atšķirība palielināšanās Eiropā ir tik milzīga, ka ir patiešām grūti atrast risinājumu dažādām problēmām, kas attiecas uz demokrāfisko krīzi. Es vēlētos izklāstīt piemēru. Šeit Eiropas parlamentā Mm, nav nemaz tik daudz iespējas, kas ir mūsu rīcībā, lai palielinātu dzimstību. Viens instruments tomēr pastāv. Tas ir uh, maternitātes un bērnu kopšanas atvaļinājums un attiecīgā likumdošana. Informācija, kas pienāk no padomis, parāda, ka priekšlikums, ko pieņēma parlaments, to padome nepieņēma. Tā bija kā tāda sakāve. Tas parāda, ka ir ārkārtīgi sarežģīti sasniegt minimālu standārtu risinājumiem. Tiem risinājumiem, kurus dalība valstis jau ir ieteikuši un pārdomājušas, nedrīkst aizmirst arī to, ka Eiropas institūcijas sociālajā jomā tām nav pilnvaru. Tā kā man tagad jau ir vārds un man nav īpaši jāizmanto zilās kārtītas procedūra, gribētu izmantot, uzdot jautājumu, kāda ir pašreizējā situācija, kas notiks ar šo likumdošanas priekšlikumu par maternitātes atvainājumu. Vai mēs no komisijas saņemsim bumbu atpakaļ mūsu laukuma pusē, vai kas tagad notiks ar uh, aktīvo Novecošanos tā ir rītdienas problēma. Tā nav nekāda rītdienas problēma, un mums it kā vēl ir pietiekami daudz laiks eh, meklēt risinājumus. Jūs pieminējāt priekšsēdē, ka šeit ir noteikti procentu likme, ja mēs paraugāmies uz sievietēm, tad procentu likme ir 37%. Tas nozīmē, ka mēs nenovecojamies vienādi. Sievietes novecojas ātrāk, viņas novecojas savādāk, viņas, viņas ir citu izaicinājumu priekšā. Ja salīdzinu to ar vīriešiem. Un tādēļ ir vērts vēlreiz runāt par šo tematu vēlreiz ķerties klāt pie šīs lietas, ir īpaši krīzes laikos, kad ir runa par dzimumu līdztiesību. Tie ir temati, par kuriem ir jārunā arī, arī šajos sarežģītajos laikos, jo tam būs arī tālējoši ekonomiskās sekas. Ir vēl viens jautājums, ko es vēlētos uzdot, kas attiecas uz nabadzības uh, līmeņa samazināšanos. Mēs visi zinām, ka kopš ir pieņemta 2020 stratēģija, mēs esam vienojušies arī par nabadzības līmeņu samazināšanos. Un kopš šī laika nabadzīgo cilvēku skaits Eiropā ir palielinājies. 20 miljoni bērnu dzīvo nabadzībā. Šeit izvirsās jautājums, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī, jo arī tam būs tālējošas ekonomiskās sekas, jo nākotnes darba spēks tiks ierobežots, tas ir resursi, darba spēku resursi šie bērni nevarēs izmantot uh, labas izglītības iespējas. Komisāra kungs, jūs runājat par to, kā atšķirības ar vien palielinās, un tā ir tieši šāda situācija. Es priecājos par to, ka par to tiek runāts, ka tas tiek pieminēts, ka šī sociālā plaisa kļūst ar vien lielāka. Kāds vēsturnieks kādreiz teicis – kā atšķirības algās un sociālajos jautājumos mm, daudz lielākas nekā kara laiko. Ko darīt šādā situācijā? Kā šīs milzīgās atšķirības varētu novērst? Mēs redzam, ka ir ļoti daudz sociālo konfliktu, kas kaut kādā ir saka šīm nevienlīdzībai. Paldies! Prošu o zabranie głosu. Paldies! Tagad vārds Jānai Tomai no Igaunijas parlamenta lūdzu. No, aha, uh, aita, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Jāatzīst, ka um, es raizējos arvien vairāk Varbūt vakar un šodien pirmajā uzrunā es pārāk emocionāli izteicos. Varbūt jums radies iespējas, ka Igaunija nav īpaši veiksmīga vai sekmīga dalībvalsts, bet tā nav. Buzek kungs nesen viesojās Eiropas Igaunijas parlamentā un apsveica mūs ar mūsu sekmēm cilvēki saka, ka varbūt glāze līdz pusē pilna vai līdz pustukša, un manā gadījumā tā noteikti ir pilna līdz pusēji. Mūsu situācija nav nemaz tik slikta. Jaunās mātes uh, saņem atbalstu, pabalstu 16 mēnešus, un ir arī citi pasākumi, ir arī programma 50 plus un 60 plus mēs cenšamies iekļaut vecos cilvēkus darba tirgū. Esam paaugstinājuši pensijas vecumu un bieži cilvēki pataisno no darba vietas nonāk kapā, jo nav viņiem vairs laika baudīt pensijas priekus. Mēs sastopamies ar ļoti smagām budžeta problēmām. Budžeta līdzekļi bija jāsamazina, bet mēs bijām viena no labākajiem. Un par visu, protams, bija jāmaksā, un tā bija arī pie mums. Piemēri nav tālu jāmeklē, lielākā ģimene ar 16 bērniem nesen pārcēlās uz apvienoto karalists no Igaunijas, un Hopkins kungs stāstīja par to, ka situācija apvienotajā karalistē varbūt nav tik spoža, bet acīm redzot, tomēr ir labāka nekā Igaunijā. Esam īstenojuši vai ieviesuši programmas ārstiem, kas vēlas pārcelties uz reģioniem, kur neviena gandrīz vairs nav palicis, un 15 tūkstoši eiro gadā šie ārsti saņem, ja paliek tur vismaz piecus gadus kamēr Somijā šādu summu 15 tūkstošus eiro ārsts nopelnītu trīs mēnešu laikā. Runājot par kohēziju politiku, ko es ar to visu gribu teikt? Mums ir jānodrošina vienlīdzība līdzekļu sadalē, un glāze nekad nebūs pilna līdz augšē. Un problēmas ir vienmēr un visur, gan jaunās, gan vecās dalību valstīs, dzimstība palielinās visās dalību valstīs Rītdien tiks pieņemts lēmums par budžetu Igaunijas parlamentā. Tas nav īpaši man paprātam, jo es vadu sociālo jautājumu komiteju, bet es saprotu, ka mums ir jātiek ārā no krīzes un nekas cits neatliek. Un daudzām dalību valstīm, var teikt, ir jāmaksā jau daudz par daudz, mums tomēr vajadzētu būt godīgākiem. Paldies! Mm, un tagad došu vārdu Lajošam Milem no Ungārijas parlamenta. Paldies, priekšēdētāji, dāmas un kungi! Šajās divās dienās mēs runājam par dažādiem jautājumiem, par demografiskajām pārmaiņām, paraudzījāmies uz imigrāciju, sieviešu situāciju darba tirgu, jauno cilvēku situāciju, vecāku cilvēku situāciju. Katrs runātājs teica, ka ir nobažījies par Eiropas modeli, par vērtībām, par Eiropas labklājības modeli, jo tas ir liks uz spēles un tiek apdraudēts. Par to esam vienās domās. Gribētu pieskarties dažiem aspektiem, gribētu pievērst jūsu uzmanību uz sekojošo. Kad mēs runājam par sievietēm darba tirgu, mums ir jāparaugās, cik ilgi pastāv pretrunas starp karjeru un ģimenes dzīvi. Tik ilgi, mums būs arī jārēķinās ar nopietnām problēmām. Šīs pretrunas sekas ir tādas, ka sievietes ar vienu lielākā vecumā kļūst par mātēm. Tas ietekmē arī demografisko jautājumu un sociālo līmeni. Tik jau, kamēr būs šāda pretruna un būs šāda problēma, kā apvienot ģimenes dzīvi ar karjeru, tik jau, kamēr mēs to neatrisināsim, tik ilgi arī būs milzīga problēma. Tika pieminēta arī izglītība. Šie jautājuma sakarā es gribētu jums pastāstīt kādu piemēru, un šis piemērs parādīs, eh, ar kādām problēmām saskarās jaunie cilvēki un arī vecāki cilvēki. Mēs zinām, ka Ungārijā pastāv problēma, ka izglītības sektors un darba tirgus ir saistīta ar lielām problēmām. Jauniem cilvēkiem mm, ir jārada perspektīvas. Bet eh, šeit jārisina arī augu jautājums. Ja vēlas tieši izglītības sektorā uh, radīt kaut kādas iespējas, tad ir jāpiedāvā arī attiecīgas algas, bet tad uzreiz rodas spriedze jo tad vecākie kolēģi, vecākie pedagogi saka, ka viņu darbs netiek vērtēts augstu. Ja tie, kas uzsāka karjeru, pelnīs daudz lielākas augas nekā viņi, tad, kad bija attiecīgā vecumā. Tā kā arī šādā modelī ir uh, pretruna. Lai šādu problēmu risinātu, ir jāveic patiesi lieli centieni. Tas viss var radīt spriedzi, bet spriedzi mēs tieši vēlamies novērst. Uh, Visi esam nobažījušies par Eiropas sociālo modeli. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka ne tikai Eiropa atrodas eh, kustībā, bet arī visa pasaule. Vēl gluži oficiāli nav apstiprināts, bet eh, tiek runāts, ka ir iniciatīva Eiro Āzijas Savienībai. Eirāzijas Savienībā. Tur, protams, ir arī zināmas Krievijas ambīcijas, bet šeit ir jāatceras, ka ir runa par jauniem konkurences partneriem, par jaunām jomām. Šajā konkurencē mums būs jātiek galā ne tikai ar ekonomikas krīzi, bet runa ir arī par to, ka parādās arī jauni spēlētāji šajā konkurences cīņā, ar kuriem vēl šodien es nevienu zinu, kā tas viss attīstīties. Paldies! Paldies! Tagad eh, Gažiba kungam vārds. Viņš ir no Polijas eh, un Eiropas parlamenta deputāts. Paldies priekšstādātāji! mūsu šīs dienas sanāksmi un viedokļu apmaiņu par sociālo kohēziju un demogrāfisko situāciju un ilgspējīgu attīstību notiek eh, konkrētā kontekstā, jo 8. un 9. decembrī notiks uh, padomas galotņu tikšanās, kur padome pārunās krīzi un tās iespējamos risinājumus, un tāpat arī disciplināros pasākums saistībā ar uh, Eirozonas nākotni. Tāpat arī tiks uh, runāts par šo dalību valstu budžetiem, tātad, lai netiktu radīt nekāda drauda mūsu sociālajai kohēzijai. vienmēr pastāv zināms kārdinājums, jautājums, kur var samazināt līdzekļus sociālajiem maksājumiem noteikti var. Šodien, kad mēs pievēršam daudz lielāku uzmanību sociālajai koheizijai, ir ārkārtīgi svarīgi un būtiski lielāku uzmanību piešķirt šai konkrētai problēmai. Kā varētu vislabāk paust uh, konkrēts parlamenta viedoklis, kā Nacionālā parlamentā vai Eiropas parlamentā. Arī tad, kad es tiekos ar studentiem, kad man ir diskusijas ar viņiem, viņi man jautā, kur tad ir cilvēku faktors, kur ir cilvēki, kur, par kuriem jums vajadzētu rūpēties, kur tad ir šis politikas subjekts un objekts, uz ko attiecas politika, uz ko tā ir vērsta, vai tie ir cilvēki vai nē. Es uzskatu, ka mums jābūt ārkārtīgi delikātiem, jāsaprot šī komunikācijas nepieciešamība visām Eiropas institūcijām. Šķiet šobrīd prātā ir krīze, par to tiek runāts, bet sekas tam ir dzīves līmenis Eiropas Savienības dalība valstīs. Kāpēc šī problēma tiek minēta? nesenajās debatēs par 2012. gada budžetu noslēgums bija kompromiss. Dalībvalsts nolēma, ka tās neasignēs visus līdzekļus, nu labi, kur būs samazinājumi Eiropas sociālajā fondā. Tātad ne visus projekts mums izdosies pabeigt šajā konkrētajā jomā. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi to ņemt vērā mūsu parlamentārajā diskusijā šodien. Gribu uzrunāt arī komisāru kungu un ministru, kas piedalās mūsu šodienas debatēs. Ārkārtīgi svarīgs projekts ir Eiropas stratēģija 2020. gadam. uzklausītajā prezentācijā man patika tas, ka mēs esam atvirzījušies no tādas tehnokrātiskas prezentācijas par to, kāda būs Eiropas Savienība. Tā, piemēram, samazinot sociālo izstumtību. Tas ir ļoti svarīgs mūsu darba elements. Par to mums ir jārūpējas, jo 50% jaunu cilvēku vienkārši nepabeidz skolu un pat nesaņem pamat izglītības certifikātu. Kādas tad iespējas viņiem ir atrast darbu tuvākajā nākotnē? Jā, kā es teicu, 15% šo jauniešu vispār pat skolu nepabeidz. Labi, dažiem varbūt ir kādi attīstības traucējumi vai problēmas, viņu vidas vai ģimenes grūtību vai kaut kādu disfunkciju dēļ. Uh, Tātad tas viss ir ļoti būtiski. Un tagad jautājums, ko gribētu uzdot komisāram. Vai nebūs tāds dabisks eh, kārdinājums tā vietā, lai sociālo izstumtību uzskatītu par vienu no prioritātēm, vai tā vietā šis eh, sociālais projekts pārtaps par tādu, kur uh, tiks eh, liekta piekļuve universitātēm, veselības eh, aprūpei, eh, digitālajai Eiropai un tā tālāk. Šie ir projekta galvenie elementi. Bet vai nesanāks tā, ka šis konkrētais projekts tiks svītrots krīzes dēļ, kā jūs to saskatat? Tāpat arī mūsu sadarbībā ar Eiropas komisiju, ko savulaik ierosināja komisārs uh, Barņē. Viņš uh, pievērš uzmanību maziem vidējiem uzņēmumiem. Viņš ir noteicis, ka līdz 2020. gadam vajadzētu atkal atjaunot 5 miljonu darba vietu, bet vai mums būs pietiekami daudz instrumentu un elementu, lai varētu nodrošināt šādu nodarbinātību Eiropā? Mums ir izcils uh, projekts un izcils pieteikums, lai veidot sociālos kooperatīvus, piemēram, bet tā ir tikai liela ideja, kā lai palīdz reāli, kā lai atbalsta šādus uzņēmējus finansiāli, tā lai viņi reāli varētu atvērt šādas jaunas iestādes, šos sociālos kooperatīvus, kā mēs varētu viņiem parādīt ceļu, palīdzēt viņiem darboties Augustīna kungs runāja par to, kā to varētu, kā tas tiek darīts Polijā, bet varbūt mēs varētu stimulēt uh, cilvēkus piedāvājot viņiem, mm, teiksim, nevis naudu, bet jebkā ir šajā teicienā par uh, zīvi un makšķeri, tātad ne to cilvēkam zīvi, bet makšķeri. Tirgi ir ārkārtīgi jūtīgi, un es domāju, ka mums jādara viss iespējamais tā, lai mūsu rīcība būtu vērsta uz uh, sabiedrību, uz cilvēkiem. Paldies! Tagad došu vārdu Sanuņo kungam no Portugāles parlamenta. Priekšādātāja kungs, godātie kolēģi! Pirms es komentēšu, es gribu teikt, ka šajās divās dienās mēs esam redzējuši, ka ir labi iepazīties ar to, kas notiek atsevišķās dalībvalstīs dažādās jomās, lai labāk varētu reaģēt uz to. Ko es gribēju sacīt? Šajās divās dienās mēs Lielākoties diskutējām par politiku, kas ļautu atbalstīt jauno cilvēku piesaisti darba tirgumu, kā apvienot ģimenes un darba dzīvi, un par to, kā saglabāt un uzlabot Eiropas sociālo modeli. Lai saglabātu Eiropas sociālo modeli, ir nepieciešami līdzekļi, daudz ekonomisko resursu lai saglabātu šo modeli, ir jābūt skaidrībai par to, nu, kā to finansēt. Portugāles parlamenta sociālo jautājumu komiteja spriež par to, ka vajadzētu palielināt darba laiku, uzlabot darba apstākļus. Mēs esam daudz samazināšu līdzekļus, ko atvēlēt izglītībai un veselības aizsardzībai. Šeit pastāv pretruna. Mēs vēlamies atbalstīt kohēzijas politiku, piesaistīt jaunos cilvēkus darba tirgū, bet, darb, bet dalībvalstis pieņem pilnīgi pretējus lēmumus, tās samazina līdzekļus jomām, kur to nevajadzētu darīt. Tas nozīmē, ka Eiropai galu galā ir jāizšķirs, vai mēs vēlamies saglabāt sociālo modeli Eiropā atbilstoši civil, tiem principiem, uz kuriem balstās Eiropas modelis. Un ņemot vērā zemo dzimstību, kā mums nodrošināt, lai ekonomika atveseļotos, lai saglabātos Eiropas sociālais modelis un kā tad to finansē. Manuprāt, ir iespēja to visu paveikt, ir jāpieņem ātri tādas, tādi politiski lēmumi, kas ļautu to izdarīt. Eiropas komisijai un Eiropas padomē šeit noteikti būtu kas sakāms. Paldies! Tagad vārds Laslo Andoram, komisāram. Godātie deputāti, es atvainojos par to, ka runāšu ļoti īsi, jo vispār um, man jau bija jābūt šobrīd citā vietā un jāsaka noslēguma vārdi citā konferencē. Edīte Bauere runāja par to, cik ļoti būtiski ir novērst nevienlīdzību šīs, šī brīža Eiropā. Un finanšu un ekonomikas politikas lēmumu pieņēmējiem ir jāapzinās, kā arī sociālo dimensiju nedrīkst atstāt novārtā. Lielākā daļa komentāru bija pozitīvi. Ir skaidrs, kādi ir mērķi, ir zināms arī, kādas iniciatīvas un instrumentus var izmantot. Uh, Tas attiecas ne tikai uz sociālo modeli, bet arī uz nabadzības samazināšanu un pārmaiņām darba tirgū, bet tai pašā laikā joprojām ir parādu krīze Eiropā, un šīs nedēļas laikā nedēļas nogalē tiks pieņemti kārtējie lēmumi un arī vēlāk. Un jācer, ka dalība valstis spēs atgūties un atveseļoties, un es pilnībā apzinos, ka šobrīd uz spēles ir nevis tikai eiro, bet sociālā kohēzija Eiropā vispār un Eiropas sociālais modelis. Bet Uh, protams, mēs nevaram izvairīties, mums ir jādarbojas saskaņā ar procedūru padomēm. Mums ir jābūt arī skaidrībai, kas ir tie cilvēki, kas nepārtraukt izceļ deflācijas glābjošo lomu. Tā ir viena no dalību valstīm Un ir jāmeklē atbildes uz makroekonomikas izaicinājumiem. Resolving, uh, uh, that... Ir skaidrs, ka disciplīna, taupība un tā tālāk ar to visu nepietiks. Meklējot risinājumu krīzē, ir jābūt solidaritātei un jākoordinē īstenotā politika un komisijai arī šeit ir sava nozīmīga loma. Diskusijas parādīja, ka ir jādara vairāk, labāk jāizmanto priekšlikumu par daudzgadu finanšu schēmu vai finanšu perspektīvu. Un tas attiecas arī uz Eiropas sociālo fondu. Šis uh, slieksnis 20% sociālās iekļautības pasākumiem. Tas nav, tie nav domāti nekādi pasīvi pasākumi, bet gan aktīvi iekļautības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uh, čigāniem un citām minoritātēm, izglītības uh, pasākumiem. Uh, Tas viss ir jāskata arī kontekstā, arī turpmākās nodarbinātības iespēju kontekstā. Vēl mums ir arī citi instrumenti, uh, kas labi darbojās uzņēmē darbības veicināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu uh, instruments, iespējas, ko piedāvā struktūrālie fondi, programma Džeremijs un citas. Tas viss palīdz radīt darba vietas un sevišķi arī darba vietas jauniem cilvēkiem, jo jauniešu bezdarbs ir viena no smagākajām problēmām Eiropā. Eiropas sociālajā jomā. Dāmas un kungi, es varētu turpināt un runāt vēl par daudziem citiem jautājumiem, par progresu, ko esam panākuši izstrādājot pensiju reformas balto grāmatu un runā atsaukties uz to, ko sacīja Gurmai kundze. Uh, bet es gribētu būt šobrīd beigt savu uzstāšanos. Es domāju, ka ar parlamentu mūsu sadarbība arī turpmāk būs ļoti sekmīga. Paldies! Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Paldies, komisār kungam. Es gribētu pateikties visiem dalībvalstu parlamentu un Eiropas parlamentu deputātiem par līdzdalību aktīvās debatēs. Un tagad gribētu dot vārdu uh, ministram uh, Košņiekam Kamišam, kurš ir uh, darba un sociālās politikas ministrs Polijā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties jums visiem par piezīmēm komentāriem šajās debatēs par to, ka gatavojāties, ka organizējāt šīs debatas. Mēs šo pasākumu organizējam kopā ar Polijas prezidentūru, Polijas parlamentu. Tātad diskusija bija vērsta uz sociālo kohēziju un nodarbinātību. Man bija prieks uzklausīt Bauers kundzi. Viņa runāja par maternitātes pabalsta direktīvu Polijas prezidentūra. Uh, ir uzsvērus to, cik eh, svarīgi ir saskaņot eh, ģimenes un profesionālo dzīvi. Mēs gribējām panākt kādus eh, tiesiskus instrumentus šī jautājuma regulēšanai. Mēs aktīvi esam strādājuši 21. oktobrī Krakovā. Uh, Poziņas prezidentūra nāca klajā, drīzāk, ne, organizēja debatas pa sociālo ministru starpā. Un debats bija veltīts labākās prakses apmaiņai attiecībā uz maternitātes un paternitātes pabalstiem. Bez tam Polijas prezidentūra piedalījās arī plenāru sesijas diskusijās Eiropas parlamentā, tur mēs a, prezentējām savu nostāju pozīciju, ka padome nepieņem šo 21 nedēļas paternitātes vai maternitātes pabalstu. Bet no parlamenta debatēm tomēr šķiet ir saņemta informācija, ka jautājums ir diezgan elastīgs, un jā, tas savukārt bija pamats, lai izstrādātu progresa ziņojumu, kas tiks nodots padomēji 21. decembrī. Es domāju, ka dalībvalsts vēlas turpināt strādāt pie maternitātes un bērnu kopšanas pabalsta direktīvas un nepieciešams konstruktīvs dialogs ar Eiropas parlamentu, bet bez šaubām. Padomes atvērtība pret Eiropas parlamentu šajās debatēs ir eh, priekšnosacījums jebkādai Eiropas parlamenta elastībai ko tas varētu un gribētu parādīt. Daudz no jums runāja par pensijas vecuma palielināšanu. Optimālais variants būtu izstrādāt tādu valsts politiku, kas no vienas puses būtu vērst uz darba tirgu un palielinātu nodarbinātības līmeni darba tirgu, bet no otras puses mums vajadzētu nodrošināt vislabāko iespējamo pensijas vecumu. Vajadzētu nospraust arī priekšlaicīgas eh, pensionēšanās iespējas un eh, oficiālo pensijas vecumu un Tāpat arī jādomā par cilvēkiem pensijas vecumā, kas, tur, kas vēlas turpināt strādāt. Mēs tāpat pievēršam uzmanību arī demografiskai situācijai un ekonomiskās krīzes ietekmei uz sociālajiem jautājumiem. Mēs ļoti aktīvi darbojamies diskusijā. Dānijas prezidentūras laikā arī šis darbs jau notika, turpināsies. Uh, Eh, komisāra kungs minēja balto grāmatu, un es domāju, ka tā būs viena no Dānijas eh, prezidentūras prioritātēm. Jautājumi attiecībā uz eh, gados jaunu un vecāku cilvēku nodarbinātību, lai varētu panākt Eiropas stratēģijas 2020. gadam izvirzītos mērķus, daudz jo, no jums jau norādīja ka ir nospraust 75% nodarbinātības mērķis vai slieksnis līdz 2020. gadam. Lai to panāktu, mums jā nodrošina jāuzlabo nodarbinātība jaunu cilvēku un arī vecu cilvēku vidū. Tā, lai nebūtu tā, ka gados vecāki cilvēki aizpild tās vietas, kas um, it kā paredzētas jauniem cilvēkiem. Augusto kungs Augustīna kungs teica, ka mums nevajadzētu uzsākt kaut kādus pauģu karus, un te es viņam pilnībā piekrītu šī kara vietā, mums vajadzētu noslēgt nodarbinātības paktu. Uh, Pilševskī kungs arī teica, ka mums uh, nepieciešams uh, radīt vairāk darba vietas, te es viņam pilnīgi piekrītu. Dāmas un kungi, Darba vietu radīšana arī bija pārunāta pēdējā padomas sanāksmē mēs jūtamies atbildīgi par šo paudzi, ko mēs nevaram atļauties zaudēt. Mums nepieciešama spēcīgāka sadarbības starp dalībvalstīm. Mēs runājām par solidaritāti, par šo patieso reālo solidaritāti starp paudzēm, jo tā nedarbojas vienā virzienā tā iet abos virzienos no tātad eh, jaunajiem uz veciem cilvēkiem, no veciem uz jaunajiem, un tas ir ārkārtīgi būtisks signāls, ko mums vajadzētu pieņemt kā šīs dienas debašu secinājumu. Mēs arī daudz minējām Eiropas eh, sociālo fondu, Jazavetskas kundze no Eiropas parlamenta minēja šo jautājumu. Eh, viņa runāja par nepieciešamību nodrošināt Eiropas sociālā fonda līdzekļu izmantojumu, tātad uzraudzīt to, cik efektīvi tiek izmantot šie līdzekļi. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Noslēgumā es gribētu pateikties jums vēlreiz, pateikties Eiropas parlamenta deputātiem, dalībvalstu parlamenta deputātiem par šīm debatēm. Maties kungs no Portugāles parlamenta teica, ka atbildīgi politiķi domā nevis par uh, nākošajām vēlēšanām, bet arī par nākošajām paaudzēm. Un domāju, ka ir šeit daudz tādi politiķi mūsu nacionālajos parlamentos. Paldies priekšsēdētāji, eh, paldies eh, ministrkungam, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Ježijam Buzekam, Eiropas parlamenta priekšsēdētājam, noslēguma vārdiem. Paldies! Es neatkārtošos. Jautājumi, ko mēs apspriedām, ir ļoti aktuāli. Mums ir ļoti rūpīgi jāvērtē, kādas sekas ir jebkādiem lēmumiem šajā jomā, kā lēmumi ietekmēs nodarbinātību, jauniešu nodarbinātību, kas notiks iekšējās migrācijas jomā. Uh, kā mūsu darbības saskana ar stratēģiju 2020 vai vienas aktivitātes vienā dalībvalstī var nelabvēlīgi ietekmēt situāciju citā dalībvalstī. Mēs zinām, ka nav viegli atrisināt problēmas, par kurām mēs runājām. Arī emigrantiem ir problēmas. Problēmas rada sociālā kohēzija, atšķirības starp pilsētām un laukiem. Un tās nav jaunas. Mēs esam runājuši, mēs zinām, ka tās pastāv jau ilgu laiku. Un es gribētu varbūt īsumā piedāvāt trīs punktus. Pirmais, vai mēs gribam saglabāt sociālo modeli Eiropā, kā to nākotnē vajadzēs grozīt un cik lielā mērā Eiropas civilizācija varēs vai spēs izstrādāt modificētu sociālo modeli, kas būs apmierinošs. Mēs zinām, ka mūsu kontinentā ir valstis ar ļoti spēcīgu sociālo modeli, un tajā pašā laikā budžets ir ļoti sabalansēts. Es negribu tagad saukt konkrētas valstis, bet mēs zinām, ka tādas ir. Es domāju, ka sociālo modeli ir vērts aizstāvēt, vienlaikus uzņemoties lielāku atbildību par to, kas notiek dalībvalstīs. Un vēl divi pārējie aspekti, uh, kas arvien vairāk iegūst lielāku nozīmi, parādījās tieši krīzes laikā. No vienas puses tā ir sabiedrības novecošanās un vajadzības, kādas parādās šādā sabiedrībā, kā risināt problēmas ar pensijām, ko darīt ar cilvēkiem, kas pēc 50, 60 vai 70 gadu sasniegšanas gribētu un varētu strādāt. Kādas iespējas viņiem piedāvāt? Uh, cilvēku vidējais dzīves ilgums palielinās, un ir vērts domāt par vecāku cilvēku iesaisti darba tirgū. Turklāt tam jānotiek visos līmeņos. Un no otras puses samazinās dzimstība, un šī problēma bija, parādījās jau pirms 20 gadiem, bet tagad tā ir divkārt un trīskārt smagāka. Atbalsts ģimenēm, uh, iespēja apvienot darbu un ģimenes dzīvi, ir nozīmīgi jautājumi, ko, kas mums ir jāatrisina, ja mēs gribam uzlabot situāciju. Un es gribētu uzsvērt, ka arī tēvi ir jāiesaista bērnu audzināšanā daudz vairāk un to nav viegli panākt tā praktiski ikdienas dzīvē. Ir zināms, ka vīrieši no sievietēm atšķiras, bet runājot par ģimenes pienākumiem un bērnu aprūpi, tomēr vajadzētu būt, vajadzētu būt, ka. Vajadzētu būt daudz lielākai vienlīdzībai. sievietes velta eh, salīdzinoši daudz, daudz vairāk laika un enerģijas bērnu audzināšanai, un tāpēc nevar pilnvērtīgi iesaistīties darbā. Un šīs ir šie trīs punkti. Tie, neraugoties uz visām krīzēm Eiropā, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tie noteiks arī, kā mēs tiksim galā ar krīzi, un par visiem šiem jautājumiem būs runa arī 8. un 9. decembra samitā. Es ceru, ka divu vai trīs gadu laikā mēs varēsim jau atkal pieredzēt labklājības pieaugumu Eiropā, bet demogrāfija un novecošanās tik ātri, par šīm problēmām mēs tik ātri netiksim galā, par tā mums ir jādomā. Un šis pasākums bija viens uh, solis šajā ziņā, un es gribētu teikt paldies visiem, kas piedalījās šajā sanāksmē. Paldies, priekšsēdētāji, jūs uh, savās noslēguma piezīmēs uh, pateicāt jau faktiski visu, ko es gribēju teikt. Mūsu dzīvē bieži vien notiek neparedzētas lietas, bet demogrāfijai nevajadzētu mūs pārsteigt. Un mēs zinām, ko darīt, un tāpēc mēs zinām, ka jaunajām dalību valstīm nāksies saskarties ar lielākām mm, dzimstības rādītāju problēmām, ņemot vērā arī tāpēc, ka notiek migrācija no jaunajām dalību valstīm uz vecajām 15 Ekonomiskā situācija ārkārtīgi ietekmēs mūsu sociālo politiku, bet neatkarīgi no šīs ekonomiskās situācijas demogrāfiskās problēmas ir nepieciešams atrisināt. Nav nozīmes, vai eiro tiks uh, saglabāts vai nē, bet demogrāfiskā problēma ir jāatrisina. Un šī situācija ir jānostāda uz kājām. Es noteikti gribētu, lai eiro saglabātu savu pozīciju Eiropā. Bet, ja um, eiro būs neveiksmīgs, tad mums būs mazāk līdzekļu paredzēti nodarbinātībai, atkārtotai nodarbinātībai un tam līdzīgiem pasākumiem. Mēs uh, polijā saprotam to, kaut gan polija diezgan uh, gludi ir uh, pārcietušo Eiropas krīzi mūsu ekonomikas izaugsme ir apmēram 4% un mums nav bijuši negatīvi izaugsmes rādītāji. Polija iespējams varbūt pārcieš šo situāciju nedaudz vieglāk, bet uh, politiskā elite ir ārkārtīgi satraukta un mums nepieciešams rieģēt un būt gataviem. Eiropas parlamenta pārstāvi un Polijas parlamenta pārstāvi. Mēs gribētu slēgt šo sanāksmu un Kovačs kundzei. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšstādātāji. Dāmas un kungi. Domāju, ka pateicība jāizsaka jums visiem par jūsu lielo pacietību, izturību, par uh, kompetento devumu šajās debatēs, par iesaistību šajās problēmās, kas ir ārkārtīgi svarīgs mums visiem. Personīgi gribētu pateikties visiem tiem, uh, kas domā, ka ekonomiskās uh, problēmas un viss pārējās, ka tām tās ir ļoti dažādas. Tās ir personīgas problēmas, kas skar vistiešākajā veidā visus mūsu pilsoņus. Paldies vēlreiz visiem un sēde tiek slēgta. Paldies!